Right, good afternoon. Sveicināti. Start, but, uh, I think when we... Atvainojos par nelielo novēlošanos, bet pie mums ir ieradies ministrs, un mēs vēlējāmies, lai arī šeit uh, klausītāji rindas būtu pēc iespējas kuplāks, tādēļ šī kavēšanās. Mums ir jāpieņem darba kārtība, neviens kolēģis neprotestēja, tādēļ varu to pieņemt pašreizējā versijā. Man ir daži paziņojumi. Uh, Vēlējos jūs informēt, ka nākamā sanāksme 1. februārī ir paredzēta trīs jauno Eiropas uzraudzības iestāžu uh, direktoru kandidātu uzklausīšanai. Mēs joprojām eh, gaidām apstiprinājumu 7. februāra sanāksmē un bija domāts tajā uzklausīt Trišē kungu kā Eiropas eh, rekonstrukcija bankas. Final, uh, kā Eiropas centrālas bankas priekšsēdētāji. Uh, Koordinatori vienojās organizēt ārkārtas sanāksmi 10. februārī, 4. rītā, un darba kārtībā tiks runāts par Eiropas Savienības uh, darbības līguma grozījumiem. Un darba kārtība mums nu no diena ir ļoti saspringta, un uh, mums ir vēl jāapspriež jautājumi, kas ir paredzēti uz 7. februāru. Tātad mūsu ikdienas darbs vēl kaut kad ir jāveic papildus visām uzklausīšanām, un referentiem tas ir jāņem vērā, ievērojot eh, visus grozījumus, ehm, visu termiņus grozījumu iesniegšanai. Un eh, Van Rompējkungs ir piekritis 15. Eh, martā piedalīties eh, sanāksmē, kur tiksies mūsu komiteja ar eh, dalību valstu parlamentiem. Tagad pievērsīsimies trešajam darbkārtības punktam, un tas ir viedokļa apmaiņa ar padomas priekšsēdētāju un Ungārijas finanšu ministru. Sākumā ministra kungs tātad bildīs dažus īsus ievadvārdus, un pēc tam sekos viedokļu apmaiņa. Paldies, paldies priekšsēdētājs kundze. Kolēģis, uh, this is my privilege to be with you. Man patiešām <clears throat> ir tas gods un prieks šodien ar jums tikties. Tikko ir aizsākusies Ungārijas prezidentūra un kā Ekofina padomas priekšsēdētājs es šodien esmu ieradies pie jums uz viedokļu apmaiņu un arī kā Ungārijas parlamenta uh, deputāts, es ļoti augstu vērtēju to, ka varu šodien pie jums ierasties. Jaņem vērā, ka Eiropas parlaments ir uh, pats uh, demokrātijas kodols un es esmu priecīgs, ka varu šodien ar jums apmainīties pārdomām par ļoti nozīmīgiem jautājumiem jau ir izveidots dialogs starp padomi un komisiju. Mēs esam nostājušies uz pareizā ceļa, lai izveidotu šādu dialogu tāpat starp padomu un parlamentu, un šis konstruktīvais dialogs pārvērtīsies par trilogu starp komisiju, padome un parlamentu, lai visas trīs institūcijas uzņemtos kopīgu atbildību, proti spēcinot eirozonu un risinot dažādas būtiskas jautājumas un arī e, izaicinājums, kas atrodas mūsu priekšā. Varbūt e, es jums sniegšu tādus mājienus ar ko ir apņēmusies nodarboties Ungārijas prezidentūra, ņemot vērā finanšu un ekonomikas jautājumus. Man ļoti kodolīgi ir eh, jāpieskaras mūsu prioritātēm, jeb degpunktiem finanšu un ekonomikas jomā. Jo sešu mēnešu laikā esam apņēmušies šiem jautājumiem pievērsties pietiekam uzmanīgi. Ir izšķirīgi svarīgi jautājumi, piemēram, Eh, līguma grozījumi, ekonomiskā pārvaldība, seši eh, likumdošanas līmeņi, Eiropas semestris, Eiropas semestra pirmsākumi, Eiropas stabilitātes mehānisms, kas eh, tagad tiek tieši izstrādāts. Šie četri ārkārtīgi būtiskie jautājumi ir savstarpēji ļoti cieši saistīti, un mums tie ir jāatrisina. Uh, līdztekus raidot pareizo signālu starptautisko tirgu līmenī un, protams, paužot pareizo vēstījumu mūsu vēlētājiem. Protams, ka mēs varam atrisināt šīs problēmas. Cienītā Balzas kundze, dārgie kolēģi, protams, mums ir jāuzņems komīga, kopīga atbildība, un kā ECOFIN padomas priekšsādātājs esmu gatavs ar jums cieši sadarboties, lai strādātu pie pilnīgi visiem šiem jautājumiem, kas iekļaut mūsu darba kārtībā. Vēlējos uzsvērt. The main issues. Galvenās prioritātes, kas tiks apspriestas Ekofin padomē nākamo sešu mēnešu laikā. Neapšaubām ir jāturpina strādāt pie likumdošanas, kas veltīta ekonomiskai pārvaldībai, tālāk Eiropas semestra īstenošana Un īstenībā tā ir tāda novitāte, jo mēs pirmo reizi e, izvirzām šādu projektu. Tālāk finanšu pakalpojumu e, regulējuma pakete. Vēl kāds darba kārtības punkts ECOFIN padomē būs e, pastāvīgā krīžu pārvaldības mehānisma izveidošana, tās augtais finanšu stabilitātes mehānisms. Uh, Tālāk eh, mums ir arī dažādas starptautiskas aktivitātes, piemēram, G20 līmenī. Un eh, jārunā būs arī par nodokļu politiku. Un tiks pārskatīts finanšu ietvars uh, vairāku gadu garumā. Ar jūsu laipnu atļauju. Es uh, tagad nedaudz padalīšos um, savās pārdomās par uh, ieskicētajiem jautājumiem un iepazīstināšu jūs arī ar uh, mūsu paredzēto kalendāru, kad šie darbi ir konkrēti veicami. Ja mēs runājam tieši par ekonomisko pārvaldību, šeit ir seši likumdošanas projekti. Jūs, protams, zināt, ka ir jāspēcina ekonomiskā pārvaldība Eiropas Savienībā, un mēs to skaudru apzinājāmies tad, kad mūs skāra finanšu un ekonomiskā krīze. Tas ir iekļauts uh, darba grupas uh, ziņojumā un arī komisijas piedāvātajos sešos likumdošanas projektos. Tiek minēti būtiskākie izaicinājumi. Uh, Eh, ekonomikas pārvaldības lomā, tātad fiskālā disciplīna ir jāuzlabo eh, labāk kontrolējot valstu parādus un spēcinot stabilitātes un izaugsmas paktu. Tāpat ir izšķirīgi svarīgi uh, uzlabot dalību valstu fiskālos ietvarus. Um, also, a key priority. Vēl viena prioritāte. Is... Vēl viena Ungārijas prezidentūras prioritāte ir vienošanās padomē par visiem sešiem likumdošanas projektiem līdz 2011. Eh, gada 1. ceturkšņa beigām. prezidentūra ir apņēmības pilna rīkot gan oficiāls, gan eh, neformāls konsultācijas ar Eiropas parlamentu, lai visbeidzot varētu vienoties ar līdz likumdevēju proti jums pēc iespējas ātrāk. Prezidentūra ir gatava strādāt saskaņā ar mūsu ļoti saspringto kalendāru, tas patiešām tāds ir, un uh, kā mēs vienojāmies decembra padomē, mēs esam gatavi uzlabot ekonomiskās politikas vadlīnijas. Tas nav nekāds noslēpums, ka visas šīs vadlīnijas nosprauž konkrēts noteikums dalību valstīm, tām ir jāievēro stingras normas un, eh, protams, Eh, visas tautsauniecības būs tikai ieguvējas, ja šis jaunais ietvers stāsies spēkā pēc iespējas ātrāk un gludāk. Tas varēs raidīt patiešām ļoti skaļu signālu, eh, ko domā Eiropas institūcijas, ka tās ir gatavas uzņemties atbildību un pietiekami efektīvi reaģēt uz krīzi. Ekofin eh, prioritāte vai viena no prioritātēm ir labāka ekonomiskā pārvaldība un eh, runājot par kalendāru, kas ir paredzēts šo patiešām ambiciozo projektu īstenošanai, 2010. gadā padomu šādu kalendāru sagatavoja. Būs grozījumi līgumos, tālāk seši likumdošanas priekšlikumi un līdz marta beigām mēs vēlētos eh, panākt vienošanos padomē. Pēc tam un arī līdz tam mēs vēlamies izveidot formāls un neformāls trialogus, tikšanās, eh, sevišķi piedaloties arī Eiropas parlamenta deputātiem. Līdz jūnijam Ungārijas prezidentūra vēlas lai likumdošanas priekšlikumi būtu noslīpēti un eh, gatavi stāties spēkā. Tālāk runājot par Eiropas semestri. Kā jau visi būsiet dzirdējuši, 2011. Uh, uh, gadā Eiropas semestra īstenošana uh, varēs piešķirt tādu labāku, skaidrāku dimensiju ekonomikas politikas koordinācijai Eiropas Savienības līmenī. Tas nozīmē skaidrākas un labāk uztveramas ekonomikas vadlīnijas visām Eiropas Savienības dalību valstīm. Uh, un eh, tas eh, ļaus arī labāk īstenot stabilitātes un konverģences eh, programmas, gan runājot par makroekonomikas, gan mikroekonomikas līmeni. Tādā veidā arī solīt tuvāk pietuvojoties 2020. gada stratēģijas nospraustajiem mērķiem. Yeah. Šī koncepcija ir vienkārši vitāla, tātad nacionālās reformu programmas ir jāpapildina ar Eiropas līmeņa instrumentiem, un tas mums palīdzēs labāk sasniegt 2020. gadam nospraustos mērķus. Ar šo programmu palīdzību mēs vēlamies veicināt ekonomisko izaugsmi, radīt jaunas darbvietas, paaugstināt nodarbinātības rādītājus un protams, risināt visus uh, samilzošos ekonomikas un finanšu krīzes jautājumus. padome dalībvalstīm nospraudīs arī konkrētas politikas vadlīnijas, kuras būs rūpīgi jāievēro, gatavojot uh, nacionālās uh, reformu programmas. Un visbeidzot, atzinumi un ieteikumi, kas tiks pieņemti pēc rūpīgas programmu izpētes, būs jāņem vērā dalību valstīs plānojot igadējo budžetu. Tālāk runājot par Eiropas semestri un tā panākumiem. Ekofin padome vēlas pieņemt secinājumus februāra mēnesī par fiskālajiem un mikroekonomikas izaicinājumiem, ņemot vērā ikgadējos izaugsmas rādītājs, un esam apņēmušies sagatavot plašāku sa paziņojumu martā. Ņemot vērā Eiropadomas secinājums, martā dalību valstis mums iesniegs savus nacionālo reformu priekšlikumus un arī dalīsies savās domās par to, kā e, sasniegt labāku finanšu stabilitāti. Tātad tā ir viena no galvenajām vadlīnijām, kas vīs cauri Eiropas semestrim, proti panākt stabilitāti un uzlabot arī konverģenci. Eiropas semestris varēs vainagoties ar panākumiem tikai tad, ja gan dalība valstis, gan komisija darīs visu, kas ir uh, viņu spēkos, lai varētu strādāt pēc iespējas centīgāk, īstenojot visas nozīmīgās politikas vadlīnijas. Visā vismā esam vienojušies par konkrētu kalendāru. To ir apstiprinājusi padome pagājušā gada decembrī. Janvārī ECOFIN padome šos jautājumus jau apsprieda, runājām arī par Eiropas semestri un pirms ECOFIN padomes bija igadējais pārskats par izaugsmi, uh, Un marta beigās ECOFIN piedāvās arī konverģences ziņojumu, un līdz marta beigām padomu būs izstrādājusi secinājums par Eiropas semestri. Aprīļa mēnesī visas Eiropas Savienības dalību valstis uh, varēs mums piedāvāt savus uh, eh, struktūrālās reformu programmas. Un tas, protams, eh, ļoti spilgti atspoguļosies dalību valstu budžetos. Es ceru, ka tas tā notiks, un es ceru, tādā veidā mēs varēsim arī pietuvoties 2020. gada programmu īstenošanai. Tie bija paši galvenie punkti, un tagad runājot par finanšu pakalpojumiem. Ja mēs runājam par finanšu krīzi, mēs skaidri apzināmies, ka ir jābūt labākai, eh, labākam regulējumam attiecībā uz finansiāliem pakalpojumiem. Jau iepriekšējās prezidentūrās eh, trijo ietvaros par to tika runāts, un nākamo sešu mēnešu laikā mēs turpināsim eh, <clears throat> padziļināt to progresu, kas jau ir ticis sasniegts. Un Ungārijas prezidentūras laikā mēs uzmanīgi piepras, pievērsīsimies arī šo reformu saskaņojošajai nozīmēji. Jūs noteikti arī būsiet dzirdējuši, ka ir paredzēta jauna uzraudzības arhitektūra, lai varētu labāk uh, kontrolēt sistēmiskos riskus, tātad sistēmisko risku padome. Uh, Šīs mm, aģentūras, šie jaunie orgāni sāks darboties kuru katru brīdi. Šī iemesla dēļ Ungārijas prezidentūra vēlas uh, vienoties par otro omnibusu direktīvu un tāpat arī beidzot uh, noslēgt darbu pie maksātspēja divi direktīvas lai arī jaunie finanšu uzraudzības un stabilitātes mehānismi varētu sākt darboties pēc iespējas ātrāk, jo tas mums ir nepieciešams. Lai atgūtu zaudēto uzticību, mums ir jāanalizē sistēmiskie riski un jāuzlabo caurskatāmību finanšu tirgos. regulējums uh, attieksies arī uz atvasināto finanšu uh, instrumentu tirgiem un mieskaities tādēm. Vēl viena no Ungārijas prezidentūras eh, prioritātēm ir vērtspapīru tirgi. Arī uh, īstermiņa pārdošana un uh, eh, tās augtie kredītu mīmaiņas līgumi. Ja mēs runājam par īstermiņu pārdošanu un regulējumu šajā jomā, dalību valstīm vajadzētu īstenot vairākas. Uh, uh, politiskās vadlīnijas, bet ņemot vērā līdz šim īstenotos lēmumus, tas situāciju tirgu padarīja neskaidrāku, nevis caurskatāmāku. Tādēļ vajadzētu arī eh, kaut ko darīt eh, lietas labā tieši šajā jomā. Varbūt tagad daži vārdi par aplikšanu ar nodokļiem. Ungārijas prezidentūra savu darbu vēlētos veltīt arī tam, lai varētu samazināt tās atšķirības, kas pastāv starp dalību valstīm, runājot tieši par nodokļiem. Mēs darīsim visu, kas ir mūsu spēkos, lai sarunas par uh, nodokļiem, kas ir uzliekami ietaupījumiem, uh, tiktu atsāktas un lai šajās sarunās beidzot tiktu panākts uh, progress. Mums ir nepieciešama politiska vienošanos šajā jomā. Un e, mēs tāpat uzsāksim sarunas e, tieši ar ekspertiem e, tehniskajā līmenī. Padome, Eiropā doma pieprasīja, lai padome sāktu domāt par to, kā uzlabot situāciju ar nodokļiem finanšu jomā. Ungārijā ir ieviests banku nodeva un Ir apmēram desmit valsts, kas šādu banku nodevu vai arī banku nodokli ir ieviesušas. Tieši šī iemesla dēļ mēs vēlētos par to apspriesties. Runājot arī par uh, nodokļu uh, likš, par tiem nodokļiem, kas uh, ir jāmaksā finanšu sektorā. Mēs esam gatavi šo jautājumu apspriest augsta līmeņa darba grupā. Mēs vēlamies uh, nospraust, pamatprincipus, kas ir uh, jāievēro visām iesaistītajām pusēm. Un pēc tam mēs vēlamies uh, vienoties par to. Un viss beidzot. Daži vārdi par Eiropas Savienības budžetu. Lisabonas līgums stājās spēkā pagājušā gada decembrī, un tas mainīja arī tos noteikums, kas attiec uz ES budžetu. Uh, Un šo grozījumu iestrādāšana attiecīgajā likumdošanā, protams, ir no svara. Tādēļ mūsu prezidentūra ir gatava cieši sadarboties ar visām eh, institūcijām, lai varētu pieņemt eh, likumdošanas paketu arī eh, budžetārajā jomā. Un, protams, mums arī ir jāsaprot, ka mēs pasaulē neesam vieni paši, ir, ir arī citi spēlētāji globālajā līmenī. Uh, Un e, esam arī vairākus darba kārtības punktus veltījuši arī šiem jautājumiem. Ungārijas prezidentūras uh, ārlietu jomā mēs darījām e, un arī darīsim visu, lai labāk varētu koordinēt tos mehānismus, kas ir iedarbināti, lai labāk cīnītos pret ekonomisko un finanšu krīzi. Mēs vēlamies uzlabēt arī pārvaldību šajā jomā. Eiropas Savienības pozīcijai ir jābūt pietiekami spēcīgai, mums sevi ir labi jāpārstāv uz starptautiskās skatuves, un e, Francija tagad ir prezidējušā valsts G20, protams, līdz ar to Ungārija ir apņēmusies ar Franciju sadarboties, jo īpaši cieši šaj, šajos sešos mēnešos. Un tagad e, vēl par ārējo dimensiju paralēli tam, kas notiek. E, Vides padomē, Ekofin padome pirmajā uh, gada semestrī strādās pie kopīgās pozīcijas izstrādes, runājot par to, kā finansēt visus tos mehānismus, kas tiks iedarbināti, lai cīnītos pret klimata pārmaiņām. Klimata pārmaiņas, protams, arī ir ierakstīts mūsu darbu kārtībā, un e, tagad norisinās darbs pie kopīgas pozīcijas, kā ilgā termiņā e, finansēt tos zaudējumus, ko ir radījušas klimata pārmaiņas. Dargie kolēģi, šis ir mūsu darba saraksts. Un savus e, īsos ievadvārdus es vēlējos noslēgt uzsverot konkrētu faktu, prot, mums ir e, kopīga atbildība, mums ir tā e, visiem jābūt vienotiem, es vēlos e, izkopt labas attiecības ar jums, lai varētu risināt pilnīgi visas problēmas, ko minēju. Balzas kundze, paldies par man doto vārdu. Thank you very much. Um, we... Paldies. Tagad mums ir apmēram stunda vēl palikusi jautājumiem un atbildēm. Es gribētu lūgt kolēģis, lūdzu dodiet zīmi, ja jūs vēlaties uzdot jautājumu. There's uh, Jürgen Klute, Udo Bullman, Liam Wangok, Astrid Lulling and Ildiko Galpelets. Anybody else? Tātad tie bija kolēģi, kas ir pieteikušies, vai vēl kāds gribētu runāt? Silvija. Filipa. Filips. Um, Corinne. Anybody else? Vai vēl kāds vēlas izteikties? Langenkungs? Ja jūs vēlaties runāt, piesakieties labāk tagad nekā vēlāk. Žanpola pirmais. Mēs ļausim uzdot pāris jautājumus un tad uh, dosim jums iespēju atbildēt. Tātad mēs gaidīsim tad īsas koncentrētas atbildes. Žanpola, paldies, priekšsēdētājs kundze, prieks redzēt jūs uh, mūsu ekon uh, komitejā. Gribētu uzdot jautājumu Es pozitīvi vērtēju jūsu izstāstīto programmu un ceru, ka to varētu arī izpildīt. Un vismaz no mūsu grupas viedokļa mēs darīsim visu, lai jautājumi virzās uz priekšu. Bet, lai tā notiktu, nepieciešams, lai prezidentūra būtu apņēmības pilna un spēlētu savu lomu, kas ir ne tikai runāt, padomē, vadīt sēdes, bet ir nepieciešams tāds zināms pētniecības elements dialogā un risinājumos. Šai sakarībā gribētu jums jautāt, Kāda metode, kādu metodi jūs izmantosiet, lai šos sarežģītos jautājumus virzītu uz priekšu un panāktu, lai mēs eh, vismaz dažus jautājumus, dažus eh, ziņojumus varētu noslēgt līdz Ungārijas eh, prezidentūras beigām. Jūs zinat, ka likumdošanas ceļš attiecībā uz finanšu tirgiem ir ļoti garš, un mums ir nepieciešams pēc iespējas ātrāk darboties, bet, protams, arī kvalitatīvi rīkoties. Un uh, tas arī ir svarīgi no parlamenta puses. Paldies! Tā tad došu vārdu pieteikšanās kārtībā Klutekungs. <clears throat> Jā, danke. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Man ir jautājums par ekonomisko pārvaldību. Mēs piedzīvojām sevišķi pēdējo mēnešu, pēdējā gada laikā to, ka vairākas mazas valstis, it sevišķi Eiropas dienvidos kļuva par spekulāciju upuri, un uh, tieši spekulāciju rezultātā valstis iedzīvojās milzīgos parādos. Ekonomiskās pārvaldības priekšlikumi, ko piedāvāja komisija, paredz arī šo tādu valstu sodīšanu, kas neievēro uh, šo, teiksim, budžeta un parādu disciplīnu, bet ja valstis Eh, īstenībā par 100% pašas nav atbildīgas par parādiem, kuros iedzīvojušās, jo tur ir arī vainojami spekulanti. Ko tad jūs paredzat, vai būtu pieņemam šādas valstis sodīt, izvirzīt par tām sankcijas, jo mēs eh, kreiso politiskā grupa uzskatām, ka tas ir nepareiz, tā nepareizā pieeja, solis nepareizā virzienā. Tas eh, valstīm uzņem īstenībā vēl lielāku slogu, nevis ļauj izķepuroties no šīs jau tā grūtās situācijas. Un vēl viens jautājums. Es jau minēju, ka tie mehānismi, ko piedāvā komisija, ļaunākajā gadījumā īstenībā situācija varētu sāsināt, un uh, tas nozīmētu vēl ļaunāku triecienu tām valstīm, kas jau ir nonākušas grūtībās. Uh, pagājušais gads bija veltīts uh, cīņai pret nabadzību un sociālo izstumšanu, un komisija savā piedāvātajā paziņojumā runāja par to, ka ir jāveic arī tā sauktais uh, sociāla fiskālās atbilstības vērtējums, proti vai visi šie mehānismi un pasākumi, kas tiek piedāvāti ekonomikas atvesaļošanai, pārāk eh, nelabvēlīgi neietekmēs eh, cilvēkus, eh, konkrētas mājasaimniecības. Vai jūs domājat, ka visi šie priekšlikumi patiešām ir saskaņā ar šādu sociālās atbilstības kritēriju? Paldies! Nagyon szépen köszönöm a kérdésüket. Paldies! Paldies par jautājumiem! Es Eh, atbildēšu tādā kārtībā, kā jautājumi tika uzdoti. Tātad pirmām kārtām Žanpola jautājums. Tas izrietēs no, mūs, eh, no manis jau iepriekš stāstītā. Mēs eh, šobrīd esam vadītāji Eiropas Savienībā šobrīd, tātad attiecībā uz šobrīd un, protams, arī skatā uz nākotni. Un mums, protams, ir nepieciešams stiprināt Eiropas Savienības pašreizējo pozīciju un, protams, jādomā arī par nākotni. Uniju. E, Irāna. Mēs un, no Ungārijas puses esam apņēmības pilni strādāt, veidot spēcīgu Eiropas Savienību un šī uh, mērķa labad ir nepieciešams stiprināt eirozonu un panākt, lai eiro būtu spēcīgs. Teljesen helyesen jelezte, egyszerre kell gyors. Kā jau jūs norādījāt, mums ir jārīkojas ātri, bet tāpat laikā jāpieņem pareizie lēmumi, tā tad ātrums un pareizība abi šie elementi ir nepieciešami. Runājot par metodi, gribētu citēt vienu no ļoti slaveniem vēsturniekiem, kas teica, jā, šis ir ļoti svarīgs jautājums, jo cilvēks attīstībā mums ir bijuši trīs galvenie attīstības pīlāri - kultūra, geogrāfiskais aspekts un trešais tehnoloģijas vai metoda. Tā tad tehnoloģija vai metoda ir ārkārtīgi svarīga mērķu sasniegšanā. Mums jau bija pagājušā gada decembrī pirmais diskusija rauns ar Balzas kundzi, un tur mēs jau runājām par galvenajiem jaun, jautājumiem par finanšu un ekonomiskajām prioritātēm Ungārijas prezidentūrai. Tā toreiz bija neformāla saruna. Un runājot par šo tehnoloģijas jautājumu, manuprāt, ir nepieciešama paralēla pieeja. Tā tad ir jābūt formālām un neformālām sarunām, lai sagatavotos lēmumu pieņemšanai. Jo četru šo likumdošanas priekšlikumu gadījumā mums ir nepieciešama kopīga rīcība. Principā visi seši šie likumdošanas priekšlikumi savstarpēji saistīti. Tā tad mums ir jānonāk pie kāda formāla lēmuma un jāizdara tas ir veiksmīgi. Tātad pareizi ir jāizpilda visas juridiskās procedūras. Tātad šo sešu turpmāko mēnešu laikā mums būs vajadzīgs daudz neformālo diskusiju, lai virzītos uz priekšu. Un tālāk atbildot uz otro jautājumu. Jūs uzdevāt jautājumu par. Jūs uzdevāt politiska rakstura jautājumu, jo jā, protams, jūs esat gan politiķi, gan arī atbildīgi par ekonomisko politiku un esat atbildīgi arī Eiropas pilsoņu priekšā. Ir skaidrs, ka, protams, pastāv uh, zināma robežšķirtne starp īstermiņa un ilgtermiņa rīcību. Īstermiņā mums ir nepieciešams stiprināt savu budžetu, mums ir zināmas iespējas, kā to darīt. kā uh, lai saglabā deficītu ne uh, augstāk par 3% Eirozonas valstīs. Ungārija ir apņēmusies šogad panākt šo mērķi, jo 2000. Jo Ungārija tātad 2011. gadā ir apņēmusies nodrošināt budžeta deficītu nelielāk par 3%. bet vislielāko spriedzi, protams, katrai valstī rada valsts parādi. Um, Eirozonā uh, šis parāda apjoms palielinājās no 7 līdz 8 procentiem un 2014. gadā ir paredzēts, prognozēts, ka tas var palielināties līdz 100% no IKP, tātad šis uh, valsts parāds ha sikerül a költségvetéseket rendbe tennünk, és az államadósságot. Ja mēs varēsim tikt galā ar šiem vājiem punktiem un sakārtot savus budžetus un uh, tātad samazināt šos. Magyarként és európaiként a 20 per 20-as programma. Mazināt valsts parādu, tad mums izdosies izpildīt šo stratēģiju 2020, jo es kā uh, Uh, Ungārijas pārstāvis noteikti piekrīt stratēģijai 2020, kur ir vērst uzmanību uz uh, izglītību un attīstību un ilgtermiņu attīstību. Es uh, lūdzu pāris mirkļus, lai pabeigtu savu atbildi. Mēs no Ungārijas puses, mūsu ekonomikas ministrs, Ekofin sanāksmē, tieši lika to priekšā, ka mums vajag vērst uzmanību uz izaugsmi, nodarbinātību, līdzsvarotību un demografisko izaicinājumu risināšanu. Šobrīd šķiet līdzsvars šķiet svarīgākais. Bet, lai panāktu ilgtermiņa panākums, tad izaugsme, nodarbinātība un demografiskā situācija tas uh, sniedz risinājums, jo tikai nodrošinot šo mērķu sasniegšanu mēs varam nodrošināt uh, ilgspējīgu finanšu politiku, Uh, ilgspējīgu valsts parāda uh, situāciju un tātad valsts parāda attiecīgi samazināšanos. Paldies! Mēs varbūt uzdosim trīs jautājumus. Udo vispirms un pēc tam Astrīda. Padoms priekšsēdētāja kungs, jūs runājat par valsts parādiem. Ja, ma, ja mēs labāk iepazīstamies ar šo parādu struktūru, uh, tad mēs varam secināt, ka lielākā daļa parādu vispār radās tādēļ, ka budžeti pārņēma, eh, vajadzēja valstīm pārņemt eh, dažādus eh, finanšu institūtus, kas bija vienkārši līdz kliņķim veikuši spekulācijas un arī bankas, Un Ungārija pierādīja, ka jūs esat arī gatavi pat tādos kritiskos laikos um, ieviest jaunas nodokļus, lai varētu izkļūt no krīzes. Kad Eiropā būs pienācis īstais brīdis, lai ieviestu nodokļus arī finanšu institūcijām, lai tās arī beidzot uh, samaksātu par krīzi, ko daļēji pašas arī ir radījušas. Uh, Jūs jau runājāt par šo finanšu transakciju nodokli, Beļģija ir par to, Francijas valdība arī ir par šādu nodokli. Kādēļ tad tām bankām un finanšu institūtiem, kam ir daudz filuāļu, kas eh, konsultē privātos eh, klientus un arī, piemēram, tie, tās bankas, kas atbalsta MVU, maksā šos nodokļus, bet citi spekulanti un tie, kas nodarbojas ar īstermiņu pārdošanu un tirgo citus tādus apšaubāms produktus, kādēļ tad tie nemaksās nodokļus. Es domāju, tas būtu patiešām pamatot, un ko jūs par to domājat? Paldies! Piem. Oui, monsieur le président. Liems, paldies, priekšsēdētājs kundze. Jautājums par uh, maiņas kursu arī jau ir aplūkots G20 sanāksmē. Jūs sakat, ka jūs ļoti lielu uzmanību piešķirat šim jautājumam tieši Eirozonai, bet Ungārija šobrīd nav Eirozonā. Lisbons līgums nosaka, ka padome nosaka Eiropas Savienības monetāro politiku un centrālā banka, tai, protams, ir zinām instruments šai sakarībā. Un mans pirmais jautājums vai jūs, kā padoms priekšsādātājs, prasīsiet Eiropas centrālajai bankai iejaukties attiecībā uz eiro kursu, jo šķiet, ka tas ir uh, pārvērtās, novērtās paaugsts attiecībā uz dolāru un juāņu, un tas ir neveiksmīgi ne tikai mūsu eksportam, bet arī visai Eiropas uh, rūpniecībai, kas uh, cieš no konkurences tajās zonās, kur valūta ir pielīdzināta dolāra zemākam kursam. Un otrs jautājums par šīm eiro obligācijām. Jūs savā darba kārtībā minējāt daudz jautājumus, bet jūs neko neteicāt par šīm eiro obligācijām, par diskusijām tās varētu būt ļoti svarīgs instruments, lai likvidētu šīs neracionālās tirgus spekulācijas. Ko jūs par to domājat un ko jūs domājat par eiro grupas nostāju šajā jautājumā? Astrid. Astridē vārds. Jā, paldies, priekšsēdētājs kundze. Es gribētu atvainoties ministra kungam par to, ka ierados ar novēlošanos, bet uh, tur jāvaino Beļģijas dzelzceļa uh, apvienība, kuras uzticama klienta es vienmēr esmu bijusi. Ministra kungs, jūs, tad, kad es ierados, runājāt par uh, savu ambiciozo darba programmu turpmākiem sešiem mēnešiem, un jūs runājat par uh, um, krāju instrumentiem. Līdz šim, jāsaka, šajā jautājumā ir bijušas liels neveiksmes. Es gribētu atgādināt, ka mana valsts Luksemburga nebūt uh, nesaka uh, visam nē, un uh, gluži pretēji tika rasta vienošanās, lai nodrošinātu atbilstību starptautiskiem principiem attiecībā uz informācijas sniegšanu pēc pieprasījuma attiecībā par uh, krājkontiem. Šī sistēma tika uh, izveidota un uh, ir īstenota Pagājušā gada decembrī Luksemburga vēlreiz deva piekrišanu uh, sadarbībai par fiskālo uh, koordināciju un uh, nenodrošināja informācijas plūsmu visos, in, visos virzienos, bet atzina, ka tomēr, zinām, informācija ir, ir apmaināma. Tālāk runājot par sarunām ar trešajām valstīm. Tā ir ārkārtīgi svarīga prasība, lai Eiropas Savienība neciest no tā, ka tai pārāk tūs uh, kaimiņa attiecības ar uh, saviem partneriem. Ir jānodrošina tomēr vienlīdzīgi spēles apstākļi, jo konkurences skropļošana varētu būt ārkārtīgi kaitīga. Gribu norādīt, ka šīs trešās valstis arī attīstās un uh, iet uz priekšu, tāpat kā Eiropas Savienība, un Un tomēr tas nedrīkst viss pārāk notikt pārāk ātri. Ja mēs, piemēram, skatāmies uz Šveici, tur ir notikušas divpusējas eh, sarunas ar Vāciju un eh, Lielbritāniju par eh, noguldījumu nodokļiem. Arī Šveica, manuprāt, spēr zināmas soļus, un būtu interesanti zināt, kāds būs šo sarunu rezultāts, un vai mūsu valstis attiecīgi virzīs tālāk sasniegto. Un jāsaka, ka. Euh, ieturētā nodokļu ziņā arī mēs virzamies pareizā ceļā Bet ņemot vērā dažādos uh, maiņas kursus, tomēr ir grūti dažkārt uh, novilkt svītru un saprast, kāda ir faktiskā situācija. Es ceru, ministra kungs, ka prezidentūra, jūsu prezidentūra būs veiksmīga, auglīga. Bet tāpat laikā gribu cerēt, ka jūs ņemsiet, mans, eh, ņemsiet vērā manis izteiktos komentārus. Paldies par jūsu atbildi. Un tagad vārds eh, atbildēm. Tā, vispirms Braunen kungam atbildēšu. Neko nedzirdu. Diemžēl mums nav tulkojuma no ungāru valodas. Problēma ar tulkojumu. We've lost the translations, I think. Uh. We haven't got English either. The Hungarian language English is, working. is a unique one, so it's, I won't offer yep. you. Uh, English uh, is on. Jā, šķiet, ka tagad ir viss kārtībā un uh, kanāls strādā. Šķiet, ir viss kārtībā. Okay. Talán szimbolikus, hogy a bankadó kérdésében egy pillanatra kihagy. Nu, varbūt, ka tas ir simboliski, ka tad, kad mēs sākam runāt par banku nodokļiem, pēkšņi sab, ab, sabrūk tehnoloģijas. Nu, tā tad Ungārija pēc tam apvienotā karaliste ieviesa uh, nodokļus bankām. Un tas radīja daudz dažādu strīdu un domstarpību un debašu, taču šobrīd jau desmit dalību valstīs ir tāda vai citāda nodokļu politika. Bankas ir, ir noteikti nodokļu bankām, ja dažās valstīs tie ir tādi pārējais pasākumi, bet dažās valstīs tie ir tādi ilgtermiņa uh, fiskālie pasākumi banku nodokļa eh, noteikšana ir diezgan riskants pasākums, jo eh, tas var eh, spiest bankas atturēties no investēšanas. Un visas dalībvalstis, kas šādus pasākumus ieviesa, arī ļoti pamatoti argumentē šādu rīcību un lai panāktu izaugsmi, lai veicinātu kapitāla investīcijas, lai radītu darba vietas, protams, ir e, jāsakārto budžeti un ir jāaptur e, šī tendence palielināt budžeta deficītu un e, palielināt valsts parādu. un pirms 2008. gada eh, faktiski tas diemžēl tā nenotika. Bet vispirms ir tā tad jāsakārto pašiem sava māja un ir eh, jābeidz šī atkarība no parādiem. Un eh, ļoti rūpīgi jāizplāno, kā šos parādus arī apkalpot un nokārtot un visas dalība valstis, kuras ir aplikušas savas bankas ar noteiktiem nodokļiem. Eh, labi, mm, pamatot ir pieņēmuši lēmumus, un es zinu, kāda ir fiskālā politika šajās valstīs, esmu tās papētījis, un parasti tas ir sasaistīts arī ar citām ekonomikas politikas jomām. Uh, piemēram, ar pasākumiem, kas veicina investīcijas maziem vidējiem uzņēmumiem, Uh, un veicina darba viedu uh, rādīšanu. Jo pretējā gadījumā faktiski cilvēki tikai izjutīs riska aspektu no visu šī pasākuma, un tas arī būs viss. Un Ungārijas prezidentūra mm, aicina tālāk attīstīt banku nodokļu sistēmu, kas būtu harmonizējama Eiropas Savienības līmenī. Tālāk es vēlētos atbildēt vēl uz diviem jautājumiem. Esmu ekonomists. Un uh, jāsaka, ka es nekur nevēlētos noteikt mā, valūtas maiņas kursu. To galu galā nosaka neatkarīgas izdevēja bankas un tirgi. Un tieši tā tas ir arī Eiropas centrālās bankas gadījumā. Eiropas centrālā banka ir neatkarīga finanšu institūcija un, un politiķiem, pat tad, ja viņi ir ekofina priekšsēdētāji, uh, nav jāizsaka rekomendācijas par uh, valūtas maiņas kursu. Tas nav mūsu darbs. Mūsu darbs ir radīt tādu ekonomiskās politikas vidi, mm, kas uh, neatkarīgi no uh, maiņas kursa būtu vērsti uz izaugsmi, uz darbietu radīšanu, kas ļautu nostiprināties maziem vidējiem uzņēmumiem un eh, radīt tādus apstākļus, kad palielinās dzimstība, bet ja nav investīcija, ja netiek radīts darbvietas, tad nav arī bērnu ģimenēs, un tad jūs varat taisīt kādas maiņas kursus gribat, nekas nelīdzēs. Tālāk. Eiro obligācijas. Es uzskatu, ka tā ir laba doma, taču pirms to eirozonā vispār uh, uzsākt. Mm, pirms radīt šo tirgu eiro obligācijām, mums vajadzētu sakārtot visas lietas, kas ir sakārtojums. Un tieši uz to ir vērsta arī, eh, vērsta arī mūsu darbības plāns. Eiropas semestris, eh, izmaiņas, uh, Eiropas dibināšanas līgumā, stabilitātes mehānismu izveidošana. Lūk, tie ir visi nepieciešamie instrumenti, lai stiprinātu eirozonu. Un tad, kad tas būs izdarīts, tad mūsu pozīcijā būs daudz spēcīgāk, un tad mēs arī varēsim izveidot eiro obligāciju tirgu. Un, lai mums būtu labs eh, eiro. Mm, obligāciju tirgus. Mums ir jābūt labai stabilai finanšu sistēmai, kurai cilvēku uztic. Es eh, pasakos arī Lulings kundzei par um, komplimentiem. Un gribu uh, sacīt, ka Ungārijas prezidentu Rekofina padomē vēlētos dot savu ieguldījumu, uh, meklējot risinājumu, kas atrisinātu uh, neatrisinātos jautājumus, izstrādājot nelīdzsvarotību direktīvu, kas palīdzētu novērst makroekonomisko nelīdzsvarotību, un jāsaka, ka lēmumi, protams, ir politiski. Te ir jāņem vērā ārējie apstākļi, un, un uh, ir lietas, kas ir saistīts ar pārējais fāzi. Uh, Es, protams, ierosinātu divpusējas sarunas ar tām dalību valstīm un to dalību valstu ministriem, kuru palīdzība ir nepieciešama, lai mēs panāktu politisko vienošanos. Luksemburga, Dānija, Itālija, Francija, Luksemburga un, protams, arī Zviedrija un apvienotā karaliste būtu tās valstis, kuru ministri būtu jāiesaista, un šo valstu ministriem vajadzētu panākt vienošanos. Un eh, tieši tādēļ divpusēja diskusija rezultātā es esmu centies panākt eh, tātad viedokļu apmaiņu, kas gal galā varētu novest pie uh, politiskas vienošanās uh, par direktīvu. Uh, E, attiecībā uz banku nodokļiem vai uz banku transakciju nodokli. Lūk, to es gribēju teikt attiecībā par šo dokumentu. E, tālāk Bolskons saka, ka ir palikuši vēl četri cilvēki, kas ir pieteikšies runāt Silviju. Un tad Filips. Paldies! Pavisam ātri viens praktisks dabas jautājums. Es esmu viena no referentēm šai ziņojumu pakotnē. Eiropas uh, padome pēdējos savos uh, secinājumos uzstāja, ka ir nepieciešams pātrināt darbu pie šīs uh, finansiālās pārvaldības pakotnes. Gribu tāpēc norādīt, ka mēs varētu virzīties vēl ātrāk un veiksmīgāk, ja mēs varētu uh, stiprināt un konsolidēt uh, padomas pozīciju un tuvināt to parlamentu pozīcijai. Tad, tad apusēji to darīt. Gribētu norādīt, ka turpmākajās nedēļās jūs noteikti varētu izvairīties no tā, ka padome un parlaments ir divos pilnīgi pretējos virzienos, jo pretējā gadījumā šis laika termiņš jūnijas ir ārkārtīgi īss. Un uh, par uh, eiro obligācijām arī to es esmu iekļāvusi šajā ziņojumā, jo domāju, ka ir ārkārtīgi svarīgi runāt par šo jautājumu parlamentā, šajā komitejā, iespējams arī plenārsēdē. Jūs sakat, ka ir nepieciešams vispirms sakārtot lietas pašam savā mājā, jā, tā tas ir, bet domāju, ka ir eh, jābūt pret likvīdu tirgus veidošanu globālā mērogā, ir nepieciešams kombinēt disciplīnas elementus un arī jārada uh, citus instrumentus. Un es gribētu uzklausīt jūsu viedokli par uh, Jakob van Weizsäker un Prebuger izteiktiem priešlikumiem par eiro obligācijām, jo tā būtu situācija, kas ļautu radīt šos uh, instrumentus tāpat laikā, nodrošinot uh, stingru atbilstību disciplināriem noteikumiem. Un pretēji manām, maniem noteikumiem vēl citu runātāju, kas pieteicās uh, vēlāk. Filips un pēc tam Korīna. Paldies, priekšsādātāji! Minister, here. Here. Well, I, I, I'd like, uh, I'd like... Es gribētu vispirms runāt par tēvārdiņu, par taksāciju jeb nodokļiem. Jāsaka, mums visiem vajadzētu strādāt pie tā kopā, lai sasniegtu sabalansētus budžetus. Uh, un atjaunot investīciju kapacitāti. Varbūt daži piemēri. Udo minēja vienu, es nerunāšu par to, kā finansēt, eh, kā aplikt ar nodokļiem finanšu sektoru, tā ir viena uh, versija, piemēram, šī te transak šis transakciju nodoklis, tas ir labi izstrādāts, un tad ir jauna uh, koncepcija finanšu aktivitātes nodoklis kuru ir piedāvājuši daži citi, gribētu zināt jūsu viedokli, Ungārija ir spērus tādu drosmīgu soli, lai izietu uz uh, korporatīvajiem nodokļiem un kā panākt to, ka uh, starpnacionālie koncerni arī maksā savu uh, tātad daļu un cīņa pret krāpšanos ar nodokļiem. Es saprotu, ka šis jautājums ir grūti atbildams, bet es tomēr to uzdošu. Kādi ir konkrētie mērķi kas ļautu jums noteikt, ka Ungārijas prezidentūra ir guvusi panākumus šajos četros jautājumos. Tālāk eh, jūs esat minējis arī valsts parādu jautājumu, bet privātie parādi ļoti bieži ir daudz nopietnāka problēma. Un ko varētu Eiropas līmenī darīt šajā sakarā? Un uh, eh, runāt par to, ko Silvija sacīja. Jā, protams, pa priekšu ir jāslauk pašiem savu duru priekša, bet runājot par to, kā investēt un ko, vai jums tas tik vai nē, mums ir viss jādara kopā. Pasaule negaidīs, kamēr mēs sakārtosim savu māju, viņi e, eh, pasauli virzīsies priekšu, mēs zaudēsim konkurences cīņā. Tā kā mums ir jāturpina investēt pat tajā laikā, eh, kad mēs turpinam sakārtot savu māju. Korīna, lūdzu, paldies! Es vēlētos piebilst uh, pie tā, ko Silvija sacīja par ekonomiskās pārvaldības pakotni. Padomē ir ļoti svarīgi ņemt vērā parlamenta nostāju pēc iespējas ātrāk, jo, ja jūs vēlaties panākt vienošanos jūnijā, ir ļoti svarīgi uh, sākt šo sadarbību jau no paša sākuma. Un tāpēc es arī vēlētos pasvītrot to, ko sacīja Silvija, ka ir svarīgi ieņemt ļoti stingru pozīciju Ekofinā un Eiropadomē pirms sākta dialogu parlamentā. Parlamentam būtu svarīgi, lai mums no šīs komitejas uh, tiktu saņemts mandāts uzsākt sarunas ar prezidentūru, un domāju, ka jūs to varat saprast. Un mēs varbūt varētu virzīties uz priekšu ātrāk, uh, Jā, mēs jau darba grupas stadijā būtu iesaistīti šajā darbā, mēs nebijām iesaistīti, un tādēļ jūs, es ceru, ka jūs respektēsiet parlamentu nostāju šajā jautājumā. Paldies, un es vēlētos uzsvērt, ka arī Bulmankungs jautāja, vai Ungārijas prezidentūra pati atbalstīs finanšu transakciju nodokli, kā, piemēram, Beļģijas prezidentūra. Uh, Nu, šis tāds eh, varbūt eh, jautājums, uz kuru var atbildēt vienkārši ar jā vai nē, un varbūt, ka Filips arī to vēlēsies zināt. Tā, ministra kungs, jums vārds. Atļaujiet man atbildēt Gulārs kundzei pirmajai. Tad, kad mēs runājam par to, ka ir nepieciešams pātrināt darbu pie sešiem likumdošanas priekšlikumiem, kas prasa koplēmumu. Ar to mēs domājam, ka, ka visos fórumos un visās neformālajās sarunās starp padomi un komisiju un parlamentu uh, Eh, faktiski ir jāizmanto visi iespējamie eh, formāti. Tas eh, palīdzēs mums veidot tādus saprātīgus kompromisus, un tie ir vajadzīgi mums visiem, un es domāju, ka šo darbu vajadzētu pātrināt. Tas nav, protams, nekāds steidzīgs process, mums ir vajadzīgs gudrs, saprātīgs kompromiss, un pie tāda mums arī jāstrādā. Tas nozīmē, ka tam ir jābūt labi sagatavotam lēmumiem jābūt labi sagatavotiem gan formāli, gan neformāli. Es piekrītu Glāras kundzei. Jo tas tiešām ir Nacionālo dalībvalstu valdību ziņā. Panākt šo vienošanos Un, protams, daudz kas ir atkarīgs arī no tiem pasākumiem, eh, kas tiks veikti Eirozonā. Tam visam būtu jābūt, eh, nu tā, jādarbojas, tam jābūt saskaņotam. Eh, runājot par banku nodokļiem, varbūt vienkārši piemērs, citāts. Sliktos laikos banku nodoklis bija vajadzīgs, mums bija vajadzīgs desmit dalībvalstīm sliktos laikos. Tām vajadzētu palīdzēt sakārtot lietas ar budžeta deficītu. Un tas nozīmē, ka šajos laikos banku nodoklis ir instruments, kam būtu jāatbalsta budžeta konsolidācija dalībvalstīs labos laikos banku nodoklim vajadzētu radīt rezervi nākamajiem sliktajiem laikiem. Džons Meinots Keins ir sacījis, ka sliktos laikos ir jātērē vairāk, un tas nevienmēr ir iespējams, taču labos laikos mums ir nedaudz kaut kas jāiekrai sliktajiem laikiem. Un 90. gados mēs gandrīz noticējām, uh, ka sliktie laiki nekad nepienāks, vairs nekad nebūs nekādu finanšu un ekonomisko krīžu, kā amerikāņi, uz ko norādīja amerikāņi. Bet eh, jūs zināt, kas notika starp 2001 un 2003 gadu mēs redzējām dziļu krīzi uh, Uh, AS, ASV, un tad parādījās jauna krīze. Runājot par banku nodokli, Lamberkungs. Es domāju, ka mums vajadzētu domāt līdzīgi, kā Keina kungs ir teicis. Mums ir jāsakārto sava māja vieta, jāsakārto sava ekonomika un budžets, bet ir jāizmanto šis laiks, lai atrisinātu krīzi, lai mēs šajā laikā nepazaudētu darbvietas. Tāpēc izmantosim šo banku nodokli. Taču tad, kad laiks kļūs atkal saulaināks, izmantosim to kā tādu instrumentu, kas ļautu mūs pasargāt no nākamās krīzes. Un ja tas tā notiktu, nu jāceras, ka nākamā krīze nebūs tik katastrofāla kā šī, taču mums ir jābūt sagatavotām atbilstošām rezervēm, lai ar šo krīzi tiktu galā. Paldies, ka eh, pieminējās arī uh, korporatīvo nodokļu samazināšanu. Uh, Ungārijā ar šo pasākumu mēs vēlējāmies uh, atbalstīt mazos vidējos uzņēmumus, tas tā ir spēkā 1. jūlijā pagājušajā gadā, un e, pirmās atsauksmes ir ļoti pozitīvas, un mēs esam pārliecināti, ka mums ir jāsamazina arī ieņēmumu nodoklis, un varbūt jāpalielina citi ieņēmuma avoti. Un tas veicinātu uh, investīcijas un radītu jaunas darba vietas. Runājot par investīcijām, ko veic eh, multinacionālās kompānijas, šeit eh, Eiropas Savienībai ir pietiekami laba eh, izstrādāta likumdošana, un tā arī ir jāievēro. Es piekrītu, ka pasaule negaidīs uz mums, tas ir tiesa negaidīs, kamēr mēs ievadīsim kārtību savās mājās. Mums ir jāinvestē, protams, un jārada darba vietas vienlaicīgi. Tie ir šie te divi instrumenti, divi virzieni, kurus mums ir jāpielieto vienlaicīgi. Un es esmu pārliecināts, ka Ekofina padome koncentrēties vairāk uz finanšu līdzsvarošanas instrumentiem un pirmkārt uz eh, ekonomisko pārvaldību un preventīvām un korektīvām darbībām, bet citas padomas, piemēram, konkurences padome, viņi plāno strādāt ar investīciju jautājumiem nākamajām desmitgadēm. Es arī piekrītu ka padome un parlaments ir sastarpēji atkarīgi viens no otra. Un es vēlētos uzsvērt to, ko es jau iepriekš sacīju. Mums ir jāizmanto visas metodas, gan formālās, gan neformālās, lai uh, nodibinātu šo saikni starp visiem trīs galvenajiem spēlētājiem parlamentu padomi un komisiju un izveidotu tādu galīgo struktūru līdz jūnija beigām šiem te sešiem likumdošanas priekšlikumiem. Bulman kungs uzdeva arī tālāku jautājumu attiecībā uz to, ko es domāju, kā ECOFIN uh, priekšsēdētājs par uh, transakciju nodokli. Esmu pārliecināts, ka mums ir nepieciešama ļoti rūpīga izpēta un analīze, un tikai tad mēs varam izlemt uh, par visu finanšu sektoru, iekļaujot biržas un apdrošinātājus, un tikai tad mēs varam pieņemt lēmumu par jauniem nodokļiem. Un attiecībā uz noteiktām jomām, nu, mēs te nebūtu nesam vieni. Eiropas Savienība faktiski ir tikai viens spēlētājs, viens no galvenajiem spēlētājiem pasaules ekonomikā, bet tikai viens no tomēr. Un, ja mēs spēsim panākt kopēju vienošanos G20 ietvaros attiecībā uz finanšu uh, transakciju nodokli, tad tas būtu tāds drošības garants Eiropas Savienībai, un es e, domāju, ka ir jāpaturprātā divi aspekti. Pirmais aspekts. Krīze iesākās finanšu sektorā. Un priekšsēdētājs kundze, es gatavojos beigt savu atbildi. Tātad šīs jaunās transakcijas eh, nodokļa ieviešana. Faktiski mums ir tas jāizdara tā, lai mēs eh, neciestu zārus, kur paši sēžam. Ir jāveic ļoti, ļoti rūpīga analīze, jāizanalizē visi par un pret eh, šādas nodokļu ieviešanai. Un tālāk mēs varam runāt par citiem banku nodokļiem. Lielas paldies! Paldies, un es vēlētos teikt, ka šīs tradīcijas visu darīt ļoti ātri, ir notikušas daudz tādos eh, da, da, dažādās privātās eh, tikšanās reizēs. Taču, eh, tā kā šeit notiek webstraumēšana, tad es gribētu teikt, ka Eiropai tomēr ir tikai, un mūsu komiteja ir tikai viens ātrums, un tas ir ātrs, bet citas komitejas par mums daudz sūdzās. Bet, nu, mums ir jācenšas tā arī turpināt, turpināt turpināsim. Mēs to darīsim efektīvi, ātri, bet, protams, ar pienācīgo rūpību. Un eh, runātāju saraksts turpina augt. Langens Karas, Tusas un Goldpēresas kundze. Tā kā lūdzu Vērners pirmais. Paldies, priekšsēdētājs kungs, paldies, ministra kungs. Man ir viens jautājums par tām apspriedēm, kas norisinās padoms darba grupā. Es sēžu tieši šeit. Tātad par eh, regulējumu, kas attiecas uz atvesinātajiem finanšu instrumentiem. Saskaņā ar Beļģijas eh, prezidentūras piedāvājumu, ko pārņēma Ungārijas prezidentūra, man eh, vairākas lietas šķita visai uzkrītošas. Tātad pēc konsultācijām netika runāts par tiem instrumentiem, kas tiek izmantot ārpus biržas. Un, uh, direktīvā vajadzētu iekļaut pilnīgi visus derivātus, jeb šos atvesinātos finanšu instrumentus. Otrām kārtām aizvien vairāk uh, valstis pieprasa dažādas atkāpes, vai nu par uh, dažādām bankām, uh, nekustamo īpašumu, enerģētikas, tātad visajās šajās jomās valstis grib kaut kādas atkāpes un izņēmumus. Beidzot, es uzskatu, ka parastai, paredzētais transakciju reģistrs uh, var, varēs tikt ieviests tad, kad būs saņemta visa informācija par konkrēto valsti. Un vai privāto transakciju reģistri tur būs iekļaut vai nē, to mēs vēl īsti nezinām. Tagad eh, es dzirdēju, ka padomi ir paredzējis ļoti ambiciozu programmu, proti līdz pat eh, pavasara padomei līdz marta beigām šo priekšlikumu jau finalizēt. Vai jūs varētu mums nedaudz uh, sīkāk pastāstīt, kā jūs to īsti vēlties paveikt? Un tajā pašā laikā ņemt vērā arī parlamenta priekšlikumu. Šeit ir līdzlēmuma, koplēmuma procedūra Un eh, tas ir tāds kopīgs standarts, vai jūs tagad eh, vēlatos vairāk tomēr atbalstīt komisijas pozīciju. Ja padome tomēr, eh, nu, skries citā virzienā, tad te es paredzu tādu visai milzīgu konfliktu. Un Ungārijas prezidentūrai to vairs neiz, neizdosies atrisināt savos sešos mēnešos. Otomār lūdzu. Paldies, ministra kungs. Man ir ļoti īs kodolīgs jautājums. Pirmām kārtām es labprāt vēlējos uzzināt, kad finanšu ministri atcels blokādi pret komisiju runājot par palīdzības pasākumiem un kad būs eh, beidzot pienācis īstais brīdis spriest par finanšu atbalsta schēmas eh, tādu papildināšanu un padziļināšanu un varbūt eh, šo varētu izveidot par tādu kopīgu struktūru, nevis tikai tādu interakciju uh, guvernamentālu struktūru. Un visbeidzot, jūs vairākas reizes runājāt par banku nodevu. Vai tieši Ungārijas un citu valstu piemērs mums uh, uh, nemāca, ka tas var noviest pie konkurences uh, deformācijām? Uh, Jūs runājat arī par dažādām nodevām, bet vai šī īpašā nodeva, ko ir ieviesusi tieši Ungārija, nenorāda uz to, ka šāds nodevs varētu būt pretrunā ar ES likumdošanī, sevišķi, ja, piemēram, ārvalstu uzņēmumiem valstī ir jāsastops ar lielākām barjerām? Paldies! Paldies! Tūsas kungs, lūdzu, ļoti kodolīgi. Paldies! 2010. gadā Eiropas Savienības ārējais parāds sastādīja apmēram 85% no kopīgā IKP, un uh, visā Eiropas Savienībā tas sasniedz 80% no IKP. Un IKP visās valstīs uh, ir samazinājies un apmēram 10% no ES iedzīvotājiem ir bezdarbnieki. Piemēram, Grieķijā apmēram 40% no jauniešiem ir bezdarbnieki. Viņus tas skar vissmagāk. Ļoti daudzi Eiropas Savienības iedzīvotāji dzīvo ļoti nabadzīgos apstākļos, un tieši tādēļ vēlējos uzdot jums sekojošu jautājumu. Vai Ungārijas prezidentūras laikā jūs varētu šos jautājumus apspriest arī ECOFIN ietvaros? Tātad sākumā runājot par tām valstīm, kas iekļuvušas lielos parādos. Uh, Vai šīm valstīm tiks dots vairāk laika, lai atmaksātu savus uh, parādus, otrām kārtām vai aizdevuma procenti tiks samazināti, un trešām kārtām vai uh, vairāk tiks domāts par šo parādzēšanu Eiropas līmenī, izmantojot Eiropas mehānismus? Paldies! Okay, very quickly, Viki. Vikija, un pēc tam vēl viens runātājs. Paldies! Runājot par banku nodavām, un es sapratu, ka tā tad, eh, jā, eh, sliktos laikos jums jātērē vairāk naudas, lai atkal būtu valstī lielāki ienākumi. Un tad, kad bija Bet jāņem vērā, ka, piemēram, algas nepiemērojas šīm svārstībām, un recesijas laikā mēs piere, pieredzējām, ka uh, arī daudziem nodarbinātajiem algas tiek samazināts, un nevienmēr algas tiek samazināts tieši valsts dienesta darbiniekiem. Tā tad uh, uh ņemsim vērā to, ka uh, samazinās arī šīs lielās atšķirības, un cieši gan privātajā, gan arī valsts sektorā nodarbinātie Ildiko lūdzu. Paldies, ministra kungs! Paldies par jūsu ievadvārdiem un arī sniegtajām atbildēm. Jūs, protams, visi esat informēti par to, ka sešu mēnešu laikā nenotiks nekādi brīnumi, un mums ir e, jāsalāp šie dalībvalsts budžeti, finanses ir jāatvesaļo, un Mums, protams, eh, nav iespējams varbūt sešos mēnešos eh, atrisināt pilnīgi visus uzdevumus. Un šeit nav nekādas eh, maģijas, nav burvju nūjiņas, tā tad ir jāizmanto konkrēti mehānismi, piemēram, šis finanšu transakciju nodoklis, eiro obligācijas. Vai arī ir attiecīgi jaunajiem izaicinājumiem jāpiemēro ekonomikas politika? Esmu pateicīga Ungārijas prezidentūrai, ka tā īpaši daudz uzmanības pievērš Eiropas parlamenta deputātu viedoklim. Protams, eh, mēs daudz runājam par eh, ekonomikas politiku pārvaldību, bet jāņem vērā, ka visas dalība valstis varbūt nevienmēr ir vienas prātas vai nevienmēr uh, svaru kausos ir likts uh, vienādi daudz Eh, svarīgu jautājumu, bet jūs runājat arī par eh, demokrātiju, caurskatāmību, un eh, jūs šeit piedāvājat ambiciozus projektus, plānus, un atcerēsimies, kāds bija plāns no 98. līdz 2000. gadam, tāds ambiciozs ekonomikas plāns, vai būtu, ka to varētu tagad īstenot, un padomāsim par uh, kādu ļoti būtisku jomu, ko daudzi sauc par ekonomikas dzinēju spēku un jaunu darba vietu radīšanu. Proti, es runāju par MVU, un MVU uh, eh, rokās atrodas panākuma atslēga arī nākotnē, un kā to labāk varētu sasaistīt ar 2020. gada stratēģiju. Paldies, paldies, saka ministrs. Paldies par jūsu jautājumiem. Sākumā atbildēšu Tūsas kungam par atvasinātiem finanšu instrumentiem. E, būšu varsirdīgs un varu teikt, ka mēs pirmām kārtām vēlamies uh, paaugstināt caurskatāmības līmeni. Ja nav caurskatāmības, jūs varat veikt tādus šaubīgus, apēnotus darījumus, un mēs, protams, to nevēlamies. Sarunājoties G20 līmenī, Eiropas Savienībā ir jāpilda dotie solījumi. Mm, varbūt tas varētu mums ļaut nonākt pie līdzīgiem risinājumiem, kāda tiek izmantota ASV. Protams, ir jāizkristalizējas kopīgai pieejai un uh, centīsimies to panākt martā, un ja martā tas varbūt neizdosies par 100%, tad uh, nu viss kārtas būs likts uz māja Eiropa doma. Padomāsim arī par to, kas notiek uh, valūtu biržās un uh, akciju biržās. Karas kungs. Varbūt ka jūs varētu pārfrāzēt savu, jau, es varētu pārfrāzēt jūsu uzdoto jautājumu par palīdzības sniegšanu valstīm. Tālāk banku nodoklis. Ir risinājums, kas tiek uh, piemērots vairākās valstīs. Ja mēs runājam par banku nodokli, kas tik, tika ieviests Ungārijā, šeit nav pilnīgi nekādas atšķirības. Uh, visas bankas tiek aplikts ar nodokli gan Ungārijas Nacionālās bankas, gan arī uh, ārzemju pārvaldītās bankas. Tātad viss šeit tiek mest pār vienu kārti, un uh, banku nodoklis ir jāmaksā jebkuram uzņēmumam, kas strādā finanšu lauciņā, vai, piemēram, tas ir apdrošināšanas uzņēmums vai kāda finanšu pakalpojums niedzēja firma. Uh, vai vēl kāda cita finanšu institūcija. Ungārijā vislielākās bankas ir uh, Nacionālās bankas, tātad uh, ar Ungāru aktīviem, Ungāru kapitālu un uh, katrā gadījumā, ja mēs apliekam bankas ar nodokļiem, tad uh, šeit viss ir vienlīdzīgi, vismaz mūsu valstī. Vai Karas kungs varētu atkārtot savu jautājumu par uh, palīdzības sniegšanu valstīm? preventīviem pasākumiem. Karaskungs, jā, es tikai vēlējos pavaicāt, kad ECOFIN tiks pieņemts lēmums par komisijas priekšlikumiem, proti par tāda pamatīgāka, plašāka un dziļāka palīdzības mehānismu izveidošanu, jo šis jautājums jau tika pārcelts uh, no pagājušās pirmdienas, kad vajadzēja par to apspriesties, jo, piemēram, runājot par to tikai tādā starpvalsts līmenī, es domāju, šis mehānisms jau ir morāli novecojis. Paldies! Igen, képviselő, köszönöm szépen, akkor uh, most már világ... Paldies, Karaskungs! Jā, tagad saprat labāk. Ekofin padome un citas institūcijas. Ļoti aktīvi strādā pie tā, lai izveidot šādu stabilitātes mehānismu, kas varētu darboties pastāvīgi. Bet pagaidām ekofinā mums uh, nav tādu pilnvaru pieņemt galēju lēmumu. Protams, arī parlamentā mēs to nevaram darīt. Mēs eh, piedalāmies sarunās, paužam savu viedokli, bet tas ir starp valstu risinājums, pat starp valdību risinājums. Eirogrupas priekšsēdētājs Junkers īstenībā ir cilvēks, kas var uzņemties iniciatīvu šajā jomā. Ekofinā mēs, protams, veicam savu darbu. Mēs uzskatām, ka šis palīdzības mehānisms, protams, ir kas tāds, no kā nevar atteikties, bet tas ir, jā, par to ir jālemj jau tieši tādā starpvaldību līmenī. Un e, atbildot Tusas kungam, jā, tas nav nekas jauns, ko jūs pateicāt. Arī pie mums ir augsts bezdarba līmenis, e, valsts parāds turpina pieaugt un, protams, tas viss rezultējas samos izaugsmas rādītājos. Tas ir scenārijs, e, ko var attiecināt uz vairākām Eiropas Savienības dalību valstīm. Protams, mēs to visu neizskaudīsim pusgada laikā, bet mums ir jāpadomā par stabilitātes mehānisma padziļināšanu, pilnveidošanu. Un ar citiem likumdošanas priekšlikumiem mēs varētu pagriezt šo ratu uz pareizo pusi un apstādināt šīs problēmas. Protams, valsts cīnās ar līdzīgas dabas problēmām. Un, protams, šeit ir gan Eirozonas valsts, gan tāds valsts, kas šajā Eirozonā neatrodas. Bet problēmas, ar ko tās cīnās, bieži vien ir ļoti līdzīgas. Tomēr, nestoties to, ka problēmas bieži vien ir līdzīgas, nākas katrai problēmai arī atrast tādu individuālu risinājumu, jo vienots risinājums vienkārši nepastāv. Līdz marta beigām mums ir jāizstrādā ieteikumi, kas atbilstu katras dalībvalsts individuālajām vajadzībām, lai tās pēc iespējas labāk varētu īstenot paredzēto reformu programmu, cīnoties pret kopīgajām problēmām. Ungārija nav. Ázsiai vagy az észak-amerikai versennyel has... Ungārija nav Eirozonā Un, ja mēs vēlamies labāk konkurēt uh, ar konkurentiem no Ziemeļamerikas vai no Āzijas, mums ir jāparūpējas par labāku izaugsmi, par uh, nodarbinātību, piemēram, nodarbinātības procents Eiropā ir 65%, 75% ir ASV, un Ķīnā šis procents sasniedz pat 85%. Un, uh, Mums visiem ir līdzīgas problēmas, tātad izaugsme un darba vietas. Ir jāsamazina valstu parādu, ir jāpaukstina nodarbinātība, un tikai tad mēs varēsim atrisināt pastāvošās problēmas. Mēs visi sastopamies ar kopīgām problēmām dalību valstīm izstrādājot savus reformas, ir jārod pareizās atbildes. Un es nedomāju, ka šīm nacionālajām struktūru reformu programmām ir jābūt identiskām katrā valstī. Eiropa ir daudzšķautņaina un uh, tikpat daudzšķautņainiem jābūt arī piedāvātiem risinājumiem. magánszektor gyorsabban. Ö, ö, ö. Atgriežoties pie Keynes izteikumiem, kā privātais sektors reaģēja uz krīzi? Tad, kad atsāksies ekonomiskā izaugsme, mēs pieredzēsim ekonomikas atveseļošanos un samazināsies valstu parādi. Protams, eh, ja uzlabosies eh, konkrēti rādītāji, piemēram, izaugsmas rādītāji, tas jau uzreiz nenovedīs pie milzīga daudzuma jaunu darba vietu. Statistika tik ātri nemainīsies, bet pamazām solīt pa solītim mēs no krīzes izkļūsim. Uh, Mēs, protams, strādājam pie stabilitātes mehānismiem, un Keins teica, jā, labos laikos tā tad uh, mums ir jākrāj, jāatliek uz nebaltām dienām, un 90. 91. gadā mēs bijām ticības pilni, tālāk sako eiro ieviešana, šis pirmais triumfs, mēs mēģinājām atlikt ietaupījumus, eh, radīt rezerves, privātais sektors arī plauka un zēla. Protams, situācija tagad ir mainījusies. Előtt volt egy nagyon sikeres nemzeti fej. Paldies par jūsu jautājumiem! Pirms desmit gadiem Ungārijā tika izveidota ļoti ambicioza programma, mēs plānojām progresu, mēs vēlējāmies, lai MVU būtu pēc iespējas vairāk rīcības brīvības, tie tika subsidēti un uh, tika veiktas arī kapitāla investīcijas. Tas atļāva arī radīt vairāk jaunu darba vietu. Tieši 70% no strādojušiem privātajā sektorā ir nodarbināti MVU Ungārijā. 2020. gada Eiropas Savienības stratēģijā ir nosprausti pareizie mērķi, proti darba vietu skaita palielināšana, izglītības veicināšana un Ungārijas prezidentūra, protams, šos mērķus var pārņemt arī kā savējos pēc labākās sirdsapziņas. Paldies! Paldies, turpina priekšsēdētāji. Tātad mums bija vesels 14 jautājumu un atbilžu kārtas. Es domāju, tā ir tāda ļoti veiksmīga procedūra. Ar lielu prieku atkal uzklausīsim ministra kungu. Tas varētu būt prezidentūras beigās. Es esmu pārliecināta, ka ņemot vērā jūsu izrādīto entuziasmu, mēs nu dienu varēsim labi, veiksmīgi sadarboties, un es patiešām uh, esmu gatava to darīt. Paldies, paldies, saka ministra kungs, paldies arī Bauzes kundzei. Just, uh, we'll just Mēs uztaisīsim nelielu pauzi divas minūtes, uh, ļausim iespēju tiem, kas doties projām, to darīt. Okay, if you could settle down because... Atsāksim sēdi, aicinu jūs ieņemt vietas, jo mēs negribam zaudēt laiku. Mums vēl ir daudz jautājumu jāapskata. Six report. Mums vēl ir seši ziņojumi. Economic governance. Tātad mums ir seši ziņojumi par ekonomisko pārvaldību, tāpēc lūdzu, ieņemiet vietas. Mums būs kopīgas debates par 4., 5., 6., 7. un 8. darba kārtības jautājumu un, uh, un dosim vārdu referentiem atbilstoši paredzētajā kārtībā. Tātad pirmā runās Bortmans Kols kundze, pēc tam uh, Fejo kungs, pēc tam Ferēras kundze, Gulārdas kundze, Haglunda kungs un pēc tam Forda kungs. Fordas kundze. Uh, Eh, iebildumu nav, tad eh, tādā veidā arī strādāsim. Dodu vārdu Vartmans Kolskundzei. Yes, thank you very much, and I think I can... Paldies, un es domāju, ka var izteikties visu referentu vārdā, ka mēs tik tiešām esam ilgi gaidījuši šo brīdi, kad notiks pirmās publiskās debats uh, ekon komitejā par uh, šiem uh, ziņojumu projektiem. Mēs esam izstrādājuši ziņojumus, esam labi sadarbojušies, esam uh, daudz ieguldījuši kopīgās sanāksmēs. Esam pārunājuši savā starpā, kā nospraust parlamentu pozīciju. Un es gribētu teikt, ka es tik tiešām ar cerībām raugos uz eh, šī darba turpināšanu konstruktīvā veidā un ne tikai referentiem, bet arī ar pārējiem šīs komitejas locekļiem, jo mums ir jāstrādā kopā, lai mēs varētu nospraust spēcīgu pozīciju attiecībā uz padomu un komisiju jo šī ir ne tikai viena no svarīgākajām likumdošanas pakotnēm šajā eh, parlamenta sasaukuma periodā, bet šī ir arī pirmā reize, kad mēs, Eiropas parlaments, varam darboties kā līdzlikumdevēji eh, četros no sešiem ziņojumiem. Domāju, ka mēs tik tiešām atradām pareizo kopīgo pieeju eh, šim procesam. Tātad sešus priekšlikumus tiešām vajadzētu uzskatīt par vienu kopumu, par vienu pakotni. Uh, Eh, parlaments ir iesaistīts ne tikai četros līdz eh, likumdošanas ziņojumos, bet visos sešos šajos priekšlikumos. Un eh, mēs ceram, ka drīz tiks apstiprināts mūsu mandāts pirmajām sarunām, bet tas var notikt tikai pēc balsojuma šajā komitejā un pēc tam, kad mēs būsim tālāk nosprauduši, kāds būs šis process. Kā jau izskanē debatēs ar Ungārijas ministru, mums ir laika grafiks sekojoši. Mēs gribētu šos jautājumus pabeigt jūnijā, bet tas, protams, būs atkarīgs no padomas attieksmes, tātad no tā, vai viņi būs tiešām atvērti un gatavi izskatīt šos ļoti svarīgos jautājumus, kas ir parlamentam ļoti būtiski, jo tikai tādā veidā mēs varētu pa panākt pozitīvu rezultātu līdz jūnijam. Mēs kā referenti tik tiešām bijām viensprāts par galvenajām tēmām, bet tāpat laikā mums ir jāstrādā tālāk, jādomā par to, kā šo pieeju metodi tālāk reāli izvērst vairākos likumdošanas aktu priekšlikumos. Es gribētu runāt sīkāk par četriem priekšlikumiem un par to, kā es savā ziņojumā aplūkoju šo jautājumu par ekonomisko stabilitāti un izaugsmas paktu. Pirmām kārtām mums ir nepieciešams vairāk stiprināt kopienas uh, metodi un ir nepieciešams stiprināt komisijas lomu šajā procesā, lai izvairītos no tā, ka mēs esam pakļauti uh, politiskām, politiskām runām un, un tā teikt, tirgošanai starp Eiropas, starp Eiropadoms valstīm. Mēs visi jau zinām, kādi tam ir bijuši rezultāti iepriekšējos gados. Tātad vairāk jāpielieto šī kopienas metoda. Tāpat gribētu atbalstīt kvalificēto vairākumu jau agrākajās stadijās. Tam vajadzētu piešķirt tādu noteiktāku lomu Otrām kārtām, visos ziņojumos ir uh, runa par uh, instrumentiem Eiropas Savienībā, lai tā varētu, Eiropas komisija, lai tā varētu rīkoties jau saulēcīgi savā ziņojumā es runāju par paaugstinātām atskaitības prasībām tad, kad uh, tiek novirzī, tad, kad ir novirzīšanās no konkrētās dalība valsts uh, uh, vidējiem, vidēji termiņu budžetmērķiem. Tāpat arī sadarbība ar uh, Eiropas centrālo banku, uh, statistikas uzraudzība. Tātad uh, visus šos elementus es iekļauju savā ziņojumā un esmu centusies uzsvērt šo preventīvo uh, darba metodiku, lai varētu izvairīties pēc, uh, no, no soda sankcijām. Tātad prevencija saulēcīgi ļauj izvairīties no soda sankcijām. Un uh, tad mēs arī varam izvairīties no pārmērīga valsts parāda vai budžeta deficīta situācijas. Vēl viena lieta, ko es gribētu uzsvērt. Šajā tiesības aktu pakotne ir vērstas to, lai mēs paliel, palielinātu izaugsmas iespējas un nodrošinātu darba vietas. Ir jāveicina dalību valstīs sociālā stabilitāte. Un priekš tam ir nepieciešama ilgspējīga nodokļu politika gan. Uh, parāda, valsts parāda un deficīta ziņā, kā jau es to izstrādāju savā ziņojumā. Papildus tam ir nepieciešama makroekonomiskā uzraudzība un tāpat arī spēcīga pārvaldība Eiropas uh, stratēģijas 2020 izpildē. Mēs visi zinām, ka šobrīd šis moments uh, nav nodrošināts. Uh, serious problems. We uh, include... Mēs uh, iekrāvām arī šo Eiropas semestri šajā priekšlikumā. Tātad tā ir ne tikai dalībvalstu apņemšanās stiprināt izvirzītos mērķus, nodrošināt uh, uh veselīgu valsts budžetu un izaugsmi, bet ir nepieciešams tālāk uzsvērt arī Eiropas uh, parlamentu un Nacionālo parlamentu lomu. Tātad spēcīga stingra uzraudzību ne tikai stabilitātes izaugsmas pakta ietvaros, bet arī makroekonomiskā uzraudzība Eiropas stratēģijas 2020 ietvaros. Ne tikai Eiropas parlamentam un nacionāliem parlamentiem jābūt šajā darbā iesaistītiem, bet jāiesaist arī sociālie partneri. Šo informāciju jūs arī varat atrast manā ziņojumā. Ceturtais punkts - nepieciešamība stiprināt valsts īpašuma formas un tiesības. Šis ir ļoti svarīgs jautājums, kopīgs jautājums dalību valstīm un to nacionālajiem parlamentiem. Pagaidām mēs redzam, ka stabilitātes programma un konverģences programma un nacionālo reformu programma izstrādāšanā tiek izmantots tāds administratīvs ceļš, tās tiek aizsūtīts uz Briseli, un otrs puses valsts tāpat laikā strādā pie savām budžeta procedūrām savos parlamentos. Uh, Un jāsaka, konsekvence nevienmēr nav nodrošināta šo abu darba pušu vidū. Tāpēc es savā ziņojumā esmu norādījusi, ka ziņām jābūt publiski pieejamam. Parlamentam ir jāstiprina stabilitātes programma un ir jānodrošina diskusijas nacionālajās parlamentos dalībvalstīs. To... Tāpat es esmu ierosinājusi iestrādāt eh, nacionālajos likumos stabilitātes paktu noteikums. Es paredzu, ka te vēl notiks tālākas diskusijas par šo jautājumu, bet katrā ziņā es esmu pozitīvi noskaņot un atvērt uz diskusijām, jo domāju, ka dalību valstīm ir eh, jāuzņemas lielāka atbildības daļa Šie jautājumi ir jāiestrādā likumdošanas aktos, pie šī darba, tas šis darbs ir jāturpina, tam ir nepieciešams tālākas diskusijas. Tāpat vēl viena ļoti svarīga tēma, runājot par šiem preventīviem pasākumiem uh, un vidustermiņu budžeta mērķiem. Mums jau bija daudz diskusiju šai jautājumā, tāpat arī par uh, piesardzīgu fiskālo politiku. Attiecībā uz fiskālo politiku es eh, šo jautājumu atstāju nemainīgu, bet eh, tomēr gribētu diskusijās saņemt varbūt vairāk informācijas un skaidrojumu, jo runa te ir par dalību valstu konkrētām korekcijām vidustermiņa mēķu nodrošināšanai, un šie vidustermiņa budžeta mēķi eh, tos nenosprauž Eiropas Savienība, bet tie ir katrai valstī konkrētie budžeta mērķi. Vēl tekstā es esmu izskaidrojis, ka mums ir nepieciešams tikai skatrojums par parādu līmeni un parādu profilu, bet par to, cik ilgspējīgs ir valsts finansējums un valsts budžets. Tātad arī tas, tas ir jāņem vairāk vērā. Mums bija diskusijas arī Eiropas centrālās bankas pārstāvjiem, un no viņu viedokļa raugoties ir pārāk daudz manevrēšanas iespēju dalību valstīm šajā virzienā un ir iespējas nenodrošināt atbilstību parāda un deficīta kritērijiem. Bet es tomēr atstāju šīs manevrēšanas iespējas neskartas, jo domāju, ka ir jābūt zināmām lietām, par kurām lem pašas dalība valstis attiecībā uz šiem mērķiem, kā piemēram ekonomiskas lejupslīdes gadījumos vai apstākļos, tad varbūt konkrēti un specifiski risinājumi un var notikt kādas konkrētas, eh, teiksim, novirzes vai atkāpes, un tām jābūt pieņemamākam. Vēl par parādiem runājot. Vēl viena diskusija tēma ir tas, kā izvērtēt dalību valstu investīcijas. Arī šai sakarībā komisijas tekstu es neesmu mainījusi, jo komisijas priekšlikumā jau norādīts, ka definējot eh, korekcijas struktūrālo reformu ieviešana, kurām ir ilgtermiņa ietekme, kas ir vērstas uz ilgtermiņa izaugsmas uh, eh, stiprināšanu, un kurām ir uh, ietekme uz ilgtermiņa izaugsmi. Account, so left... Tātad, ka šie aspekti ļoti svarīgi, un to es arī atstāju neskart komisijas tekstā. Es uh, gaidu turpmākās diskusijas, es domāju, ka pietiks ar šo ievadu, un vēl gribētu uzsvērt vēl vienu lietu, ka es vēršu uzmanību galvenokārt uz šiem tiesību aktiem, bet tāpat laikā es saprotu, ka tas ir tikai viens uh, ķieģels visā šai uh, priekšlikumu sienā, kas mums ir jāmūrē, lai mēs varētu cīnīties pret uh, krīzi. Ir jāpārs, jāapsver, varbūt iespējams kāds turpmākas izmaiņas līgumos, bet katrā ziņā šis jautājums ir ārkārtīgi svarīgs pamata elements visā šajā uh, darbā pie šiem priekšlikumiem, un mums ir jāstiprina savs darbs. Paldies! Thank you very much, Mr. Fair. Paldies! Uh, vārds nākamajam referentam Fejo kungam. Liels paldies! Es vēlētos sākt vispirms ar to, ka gribēju pateikties sekretariātam par visu to darbu, ko viņi ir ieguldījuši, lai padarītu iespējamu uz šo brīdi jau prezentēt ziņojumu. Un um, būtībā visa šī sešu uh, ziņojumu pakotne ir ārkārtīgi svarīga. Un faktiski tas ir tāds pagrieziena punkts Eiropas Savienības vēsturē. Un mums, protams, vajadzētu atrast tādus institucionālus mehānismus, lai atrisinātu ne tikai šo uh, krīzi, kur mēs tagad pārdzīvojam, bet vērstos arī pret nākotnes krīzēm. Un mans konkrētais ziņojums par uh, stabilitātes un uh, izaugsmas pakta korektīvo daļu. Un uh, mani ierobežo, protams, virkne uh, normu, kas ir iekļautas Eiropas stiprināšanas līgumā, un jāsaka, ka tas neļauj eh, īpaši izvērsties. Bet eh, šeit parādās konkrēti kritēriji attiecībā uz pārmērīgu deficīta eh, procedūru. Tā ir faktiski būtiska izmaiņa, jo finanšu stabilitāte Eirozonā un dažādās dalība valstīs nozīmē, ka ir jāplūko ne tikai deficīts kā tāds, bet arī valsts parāds. Un galvenie grozījumi ir saistīti ar eh, parāda samazināšanu un noteikto eh, normu 1,20 daļa gadā. Komisijas priekšlikumā eh, šis te samazinājums bija paredzēts. Samazinājums paredzēts 70% apmērā, bet nu beigās tas ir e, tomēr e, nedaudz samazināts uz tātad 1,20. Tātad samazinājums par 1,20 būtu jāveic vidēji triju gadu laikā. Faktiski šis priekšlikums ir diezgan uh, tāds pretrunīgs, un es šeit sagaidu uh, dažādas iebildes un kārstas diskusijas, mm, pat pašu referentu starpā, jo ir cilvēki, kas uzskata, ka šī uh, izmaiņa ir pārāk liela, ir cilvēki, kas uzskata, ka ir jābūt noteiktām stingrākām prasībām. Tālāk otrā lieta ir par uh, termiņu pārnešanu. Līgums atļauj un tādēļ informācijas uh, sniegšanas termiņi vajadzētu, tos vajadzētu samazināt. Kādēļ? Tādēļ, ka korek pakta korektīvajā uh, sadaļā mums ir jācenšas cik vien iespējams samazināt laiku, kurā dalība valstis, kas atrodas grūtībās, um, saņem, eh, teiksim, jau kaut kādu palīdzību vai sāk rīkoties. Eh, tālāk, soda naudām, kuras ir valstīm jāizmaksā. Faktiski vajadzētu nevis sadalīt valstīm, kurām finansiāli iet labi, bet tās vajadzētu ieskaitīt noteiktā uh, tādā stabilizācijas fondā, un tas nodrošinātu arī, eh, teiksim, eh, tādu solidaritātes principu ievērošanu Eiropas Savienībā. Tālāk vēl viens pretrunīgs jautājums mm, šajā ziņojumā ir par pensiju reformu izmaksu uh, samazināšanu un pārmērīga deficīta un eh, tā iekļaušanu kā rādītāju pārmērīga deficīta aprēķinos. E, ir jāsaka, ka arī virkne citu izmaksu nevajadzētu ņemt vērā pārmērīga deficīta procedūrā. Taču es šeit aicinu pieturēties pie komisijas sākotnējā priešlikuma. Un visbeidzot, mans ziņojums uzsver to, cik svarīgi ir Eiropas parlamentu iesaistīt vēl aktīvāk visos šajos procesos. Mans eh, konkrētais ziņojums runā vairāk par publiskām debatēm un par šīs komitejas iespējām, kā arī citu komiteju iespējām. Uh, Uh, uzaicināt dalību valstu pārstāvus, lai viņi varētu paskaidrot savu ekonomisko un budžeta politiku. Nu tā tad izdarot kopsavilkumu. Uh, es uh, gribētu teikt, ka ar nepacietību gaidu jūs kom komentārus. Tātad eh, viss pretrunīgākie punkti būs eh, lūk šis ātrums, ar kādu jāsamazina deficīts, proti šī te noteikti viena divdesmitā, tālāk par to, vai pensiju reformu izmaksas ir jāieskaita pārmērīgā deficīta noteikšanas procedūrā. Es tātad vēlētos vēlreiz atkārtot to, ko es jau sacīju Tādēļ es vēlreiz atkārtoju, kas ir šie svarīgākie punkti, bet jāsaka, ka tā ir tikai viena daļa no visas ekonomiskās un finanšu reformas procesa. Mēs runājām par stabilitātes un izaugsmes mehānismiem, mēs runājām par makroekonomikas nelīdzsvarotību. Bet eh, runājot par ekonomisko pārvaldību, mēs nedrīkstam pazaudēt globālo perspektīvu, jo ir lietas, par kurām mēs šobrīd nerunājam, taču tās ir svarīgas. Piemēram, runājot par šīm pašām eiro obligācijām. Tālāk. Jūs dzirdējāt par šīm te debatēm, kas ir notikušas jau starp sešiem referentiem Un tātad šī ir eh, šī diskusija par eiro obligācijām, par to, eh, kad tās ieviest, vai tās ieviest, un jāsaka, šobrīd nav tādas vienprātības politiķu starpā par to, kā tad īsti šeit rīkoties. Un visbeidzot, ir svarīgi, lai mēs virzītos lielākas institucionalizācijas virzienā, un uz ekonomiskām problēmām ir nepieciešama politiska atbilde jo mūsu ekonomiskā savienība ir ievērojami pavirzīsies priekš, taču politiskā savieniba, diemžēl, atpaliek, un šis ir tas laiks, kad to beidzot vajadzētu mainīt. Komisija ir jābūt aktīvākam, arī aktīvākai arī parlaments ir jāiesaist aktīvāk šajos procesos, mums pašiem jābūt aktīvākiem, lai mēs varētu atbalstīt visas šīs te struktūrālās reformas. Uh, Eh, dalību valstīm nāksies iziet cauri sarežģītai uh, reformu stadijai, lai uh, stabilitātes pakts kļūtu arī par patiesu izaugsmas paktu. Tagad mēs strādājam pie šīs te jau dokumentu pakotnes, pie šiem sešiem ziņojumiem, sešiem likumdošanas aktiem. Bet uh, aicinu tās valstis, kuras nav ķēršās pie savas ekonomikas struktūras mainīšanas, steidzam to darīt. Uh, Un visbeidzot, Eiropas eh, parlaments, eh, es domāju, ir pietiekami aktīvs. Mēs kā institūcija esam parādījuši savu labo gribu un mēs nākuši klajā ar uh, savu nostāju. Uh, Mums ir eh, tā tad eh, starposmas ziņojums, un tagad mums ir seši atsevišķi ziņojumi, un es gribētu teikt, ka padomas eh, nostāja absolūti nav pieņemama, jo viņi pat vispār mūsu nostāju nepiemina, un es ļoti ceru, ka viņu um, attieksme mainīsies. Un es arī ceru, ka mēs varēsim visus šos ziņojumus izskatīt kā pakotni jo divi likumdošanas akti ir pakļauti, ko, eh, nav pakļauti koplēmuma procedūrai, un tomēr es domāju, ka līdz pat procesa beigām vasarā vajadzētu nešķirt šos jautājumus un uh, turpināt vispārējais debates par tiem kopā. Un es ar nepacietību gaidīšu jūs komentārus par šo tēmu. Paldies! Elīze, lūdzu! Mm, paldies priekšsēdētājai, paldies referentam. Es pati esmu referenti par makroekonomiskās nelīdzsvarotības jautājumiem. Un eh, es eh, uzmanīgi uzklausīju mm, savus kolēģus, un es arī ļoti gribētu, lai likumdošanas priekšlikuma pakotne, kas parādījās 29. septembrī, uh, Uh, paliktu nedalīta. Protams, ka tā ir ļoti svarīga. Un tas ir tiešām tāds mēģinājums uzlabot Eiropas uh, un vienotās valūtas funkcionēšanu. Taču mums ir kāds ļoti liels izaicinājums. Mums ir uh, jānodrošina sabalansētības starp fiskālo disciplīnu un uh, veselīgu, eh, teiksim, valsts ekonomiku no vienas puses un to saskaņotību ar mērķi radīt, eh, nodrošināt izaugsmi, konverģents starp dalību valstīm un darba vietu radīšanu. Lūk, eh, šie te divi maršruti, šie divi ceļi ir jāapvieno Eiropas Savienības kopējā stratēģijā politiskā grupa, kurā, pie kuras es piederu, un tā ir otra lielākā šajā parlamentā, mm, piekrīt, ka mums ir jāsadarbojas ar citām politiskajām grupām, lai mēs šeit izveidotu tādu vienotu izpratni. Taču šī te pakotne, ko mēs pašreiz apspriežam, nu tas būs kaut kāda jēga tikai tad, ja mēs to atbilstoši īstenosim un ja tajā tiks iekļautas vēl divas svarīgas lietas. Pirmkārt, makroekonomiskās pārvaldības pakotne, e, jo tā nevar vienkārši vērsties uz pārkāpumu sodīšanu. Ir jābūt arī atbilstošiem solidaritātes mehānismiem, kas tajā ir iestrādāti, kas ļautu Eirozonai atbilstoši uh, funkcionē. Tālāk, kas attiec uz eiro obligācijām un, eh, un tā tad eh, starpvaldību elements šajā sakarā arī ir ārkārtīgi svarīgs. Tālāk runājot par izaugsmu un darbvietu radīšanu kā arī par teritoriālo un sociālo kohēziju. To nevar aprobežot ar eh, kaut kādiem eh, miglainiem, neskaidriem vārdiem. Paktam ir jādarbojas tā, lai tas ļautu izaugsmei un konverģencei notikt vienlaicīgi, jo pretējā gadījumā šis pakts nebūs ilgtspējīgs. Jo ir jāsabalansē valsts finanses, pretējā gadījumā nekāds pakts nelīdzēs. Ir ļoti svarīgi uh, virzīties arī trešajā virzienā, un ir jābūt saskaņošanai starp uh, dažādiem mērķiem, kas ir izvirzīti, piemēram, izvirzīt, piemēram, 2020. gada stratēģijā. Uh, es eh, strādāju, teiksim, tādā veidā, lai nodrošinātu kopējas pozīcijas izveidošanu, tā vajadzētu rīkoties arī pāriem politiskajām grupām, pāriem referentiem, jo iedzīvotāji gaida no Eiropas parlamenta eh, atbilstošu reakciju uz šīm te problēmām. Uh, uz šo dziļāko ekonomisko un sociālo krīzi, kādu Eiropa piedzīvo kopš tā tika izveidota un kopš tika izveidota vienotā valūta. Un tieši tādēļ mēs esam apņēmības pilni, lai nodrošinātu to, ka šī te reforma uh, sasniedz savus mērķus un ka šie seši likumdošanas teksti m, mm, ir pilnīgi savstarpēji saskaņoti un konsekventi. Uh, Mēs ceram, ka padziļināsies konverģence un mēs virzī, turpināsim virzīties šajā virzienā un palielināsim to jomu skaitu, kur mēs panāksim konverģenci. Un mēs arī ceram iesaistīt visus ieinteresētās puses un iesaistīsim nacionālos parlamentus, arī Eiropas parlamentam šeit ir jābūt pietiekam aktīvam. Uh, un tādēļ ir svarīgi, lai stabilitātes un izaugsmes paktā tiktu ielikts eh, tāds eh, svarīgs saturs. Un eh, tas vēlāk arī tiktu, šie mērķi ir vēlāk tiktu sasniegti un nodrošināti. Un Eiropas semestra laikā uh, es domāju, ļoti labs brīdis, lai varētu eh, visu šos jautājumus vēl padziļināt. Un es aicinu uh, savus līdzreferentus būt ar tādu atvērtu prātu, atvērtu pieeju. Piemēram, tad, kad mēs runājam par parādu mērķiem tā tālāk, es nedomāju, ka šeit būtu piemērojams automātisms. Es domāju, ka ir jābūt sarunu procesam ar dalību valsti, eh, kas būtu saskaņojama ar vidusposma mērķiem un deficīta mērķi būtu tieši tādā veidā arī nosakāmi. Nevis kaut kādās absolūtās vērtībās, bez kaut kādas konkrētas jēgas un satura. Man ir prieks arī redzēt, ka ir vērojama vēlme uh, apspriest tādu uh, saprātīgu, piesardzīgu ekonomisko, poli fiskālo politiku, kas nodrošinātu ekonomikas stabilitāti. Tālāk runājot par sociālajām investīcijām, piemēram, pensijām, vai drīzāk pensiju reformas tikt uzskatītas par sociālām uh, reformām uh, un sociālām investīcijām. Taču to nedrīkstētu attiet, bet lūk, citas, piemēram, izglītība, zinātne un tehnoloģija par tādām mm, netiek uzskatīts. Darbs, kur mēs šeit veicam, es ceru, mm, palīdzēs eh, mums sasniegt lielā konverģences līmeni. Un, e, ja mēs runājam par e, makroekonomisko nelīdzsvarotību un tieši par šo konkrēto ziņojumu, faktiski tas pašreizajā pakotnē ir vienīgais instruments, ar kura palīdzību mēs varam piemērot preventīvus pasākumus. E, mēs šeit to varam darīt ne tikai attiecībā uz īstermiņu nelīdzsvarotību, kas pašlaik jau ir uzkrājusies un kas noved pie tā saucamajiem burbuļiem, bet šeit mēs varam risināt arī jautājumu, kas ir saistīti ar uh, struktūrālu, struktūrālas dabas, ilgtermiņa struktūrāla dabas jautājumiem, kas um, ļaus mums izlīdzināt uh, dažādās, at, um, teiksim, dažādības vai atšķirības uh, Eirozonā, kas ir uzkrājušās eh, vienotās valūtas eh, telpā. Lūk, šis ir eh, tas konteksts, kurā mēs darbojamies tas, teiksim, pasākumu kopums, kas tiek veikts vienā valstī, atstāja iespaidu uz citu valsti. Lūk, tas ir šis ūdens apļu efekts. Un eh, runājot eh, par šo te rezultātu tabulu, mm, kuru tiek piedāvāts izveidot, jāsaka, tas eh, nedrīkst būt formāls instruments, šeit ir jāiesaista parlaments komisija un padome, un kopīgi jāizlem, kas ir labākais veids, uh, Eh, un kas ir labākie indikātori, ko var izvēlēties, lai raksturotu ne tikai iekšējo nelīdzsvarotību, bet arī ārējo nelīdzsvarotību, kas ietekmē situāciju Eiropas Savienībā un Eirozonā. Un tiešām ir jānosaka šie un īstermiņa ciparu indikātori, taču vidējā termiņā tos būs sarežģītāk definēt, bet arī tas ir jāizdara. Tomēr šo rezultātu tabulu nekadā gadījumā nedrīkst uh, automatizēt. Tam ir jābūt tikai tādam brīdinājuma uh, signālam. Mums ir jāveic, jā, būs jāveido tātad misijas un vizītes uz dalību valstīm, lai uz vietas noteiktu reālās problēmas un redzētu, kas ir noticis. Uh, un arī pieņemt lēmums par to, kā vislabāk uh, problēmas atrisināt. Un šīs te misijas vajadzētu pārvērst par tādu normālu, parastu procedūru, nevis tikai tādu kaut kādu reakciju uz avārijas situāciju vai krīzi. Un tā tad vienošanās uh, starp mani pāriem referentiem par sodiem, par šīm te soda naudām, kas būtu iekasējams. Es gribētu uzsākt uzsvērt. Es negribētu aizteikties priekšā kolēģiem, bet ir svarīgi, lai šajā jomā šīs tas soda naudas, lai valstis būtu sodītas par nevēlēšanos rīkoties pareizi, nevis par nespēju. Tātad eh, makroekonomiskie procesi ir ārkārtīgi kompleksi ļoti grūti reizēm ir identificēt patiesos cēloņus kādas valsts sarežģītajā situācijā. Un vēl ir svarīgi, tad, kad mēs runājam par makroekonomisko nelīdzsvarotību, un ja mēs veidojam šo rezultātu tabulu, um, un redzam, kā kurai valstī tā tad ir veicies, uh, Eh, šeit tam ir jābūt saistītam arī ar tirgus regulējumu un uzraudzību, un tam vajadzētu būt arī sistēmisko eh, risku iestādes eh, kompetencē. Un šo te jauno institūciju kapacitāti vajadzētu izmantot Un, protams, ka mums ir jāveido pēc iespējas efektīvāk preventīvie uh, mehānismi, lai izvairītos no burbuļiem vai, tā teikt, pārplēstos jau tikko tie parādījušies, neļauj tiem izaugt. Bet runāt par izaugsmus un konverģences dimensiju, tās ir pašas svarīgākās. Un es domāju, komisija pārāk šeit ilgi veic šos darbības. Paldies, vārds Silvijai. Paldies, Šaron. Jā, mani kolēģi jau daudz ko ir pateikuši. Es uh, pilnībā piekrītu viņu uh, vispārējiem viedoklim par to, ka mēs tik tiešām esam pēc iespējas centušies kopā un mēs šodien visi vēlamies aicināt uh, šo darbu izvērst plašāk. Mūsu komitejas ietveros domāju, ka mums ir būtiska atbildība šai sakarībā. Gribu atgādināt, ka šī ir pirmā reize, kad parlamentam ir būt, ir iespēja būt uh, līdzlikumdevējam, jo par stabilitātes paktu savulaik diskusijas tika vestas bez parlamenta uh, ietekmes, un tāpat arī tas tika pārskatīts, un tieši tāpēc ir svarīgi, lai mēs visi kopā uh, zināmas prasības liktu pretī padomē. Ja mēs to nedarīsim, tad mēs visi kopā arī zaudēsim. Es domāju, ka nav nekādas citas iespējas uh, gūt kaut kādu labumu no visā šī procesa. Es domāju, ka tāpat laikā mēs varētu pilsoņiem sniegt tādu pozitīvu signālu. Es neesmu pārāk optimistiska, bet eh, šī krīze ir noteikti parādījusi, ka Eirozonā zināmas lietas nedarbojās. Un tālāk runāt par konverģenci. Pavisam ātri gribu tam pieskarties, esmu pie, piekrīt visam, kas jau tika teikts, kā jau Korīna teica. Uh, ir nepieciešama labāka prevencija, novēršana tātad. Uh, ir nepieciešams visiem kopā ekonomizēt un nevis tikai uzlikt sankcijas un sodīt. Un tāpat arī parāda iekļaušana blakus uh, deficītam. Tas jau principā tekstā bija. Šis jautājums varbūt nedaudz par zemu ir tik, ticis novērtēts. Es esmu katrā ziņā atvērta visām diskusijām šajā jautājumā. Un visās tēmās, visos jautājumos ir jārod šis līdzsvars. Ir no vienas puses jābūt pietiekami gudriem un saprātīgiem, bet tāpat laikā nedrīkst palaist vaļā disciplīnu. Tekstā runa arī par makronomisko nelīdzsvaru. Jautājums ir ļoti būtisks, jo šī ir pirmā reize, ka mēs centīsimies izstrādāt instrumentus, kas būs varbūt mazāk rudimentāri. Ir nepieciešami instrumenti valsts parāda budžeta deficīta uzraudzībai. Dažās valstīs, kā mēs zinām, ir bijušas eh, problēmas arī privātajā sektorā. Un Eirozonā vien ir parādījušās milzīgas eh, atšķirības. Un tas parāda, ka mēs esam tādā sistēmā, kas konverģences veidā kaut kādā veidā tomēr ir dažādos ceļos. Un principā es domāju, ka ir pienācis laiks beigt šo savstarpējo vienaldzību. Katrs uh, rūpējās par sevi, par savu ganāmpulku, tā teikt, un neinteresējās par to, kas notiek citur. Un uh, tā tas viss notika, bet tā tas viss nedarbojās. Un es domāju, ka mums tagad parlamentā ir iespēja nedaudz Eiropu virzīt uz priekšu. Vēl vienā punktā mēs esam visi vienas prātas. Un gribu to teikt pilsoņiem, kas mūs klausās internetā. Tad, kad mēs uh, runājam par parlamentu pastiprināto lomu, tas nav tikai Tāpēc, lai parādītu, ka mēs šeit esam, mēs gribam vairāk varas. Nav jautājums par to. Domāju, ka ja mēs esam nopietni attiecībā uz uh, valsts uh, uh, budžetu un izdevumiem, un ja mēs gribam nodrošināt kaut kādu kontroli attiecībā uz šiem nelīdzsvarojumiem, kas var rasties tādos ļoti būtiskos sektoros, kā piemēram pensijas, uh, algas un tā tālāk, ir nepieciešams uh, demokrātijas un arī zināmas regulācijas. Padome ir uh, savu uh, nostāju paudusi, Un tagad notiek tāda kā tirgošanās, un ja mēs beigtu šo tirgošanos, tad es domāju, būtu nodrošināta labāka demokrātija un caurskatāmība, un arī te parlaments varētu virzīt lietas uz priekšu. Viens jautājums, pie kura mums vēl vajadzētu vairāk strādāt, ir ļoti delikāts jautājums. Tātad, kā saglabāt uh, investīcijas, tāpat arī izaugsme un darba vietas Eirozonā. Par to ir runājuši visi refer referenti. Es domāju, šis vārds uh, piesardzība mani nedaudz, uh, tā teikt, rada bažas. Es negribētu pilsoņiem radīt sajūtu, ka mums jābūt uzmanīgiem, piesardzīgiem. Uh, Mēs šeit esam, lai visi tomēr panāktu kopā izaugsmu un lai nodrošinātu, ka Eiropai pasaulē ir kaut kāds svars. Tātad piesardzība labas pārvaldības eh, ziņā jā, bet bez investīciju veicināšanas, un tas arī ir noticis eh, Eiropā, es domāju, taisņā mēs esam zaudējuši citām pasaules daļām, it īpaši augsto tehnoloģiju ziņā, un, eh, un tāpat arī e, izglītībā un citās jomās vēl viena joma, ko es gribētu iestrādāt, redzēt atspogļot šajā pakotnē. Uh, teksts sākumā runā tikai par sankcijām. Un šai sakarībā gribētu nedaudz lūgt jūs spērt soli atpakaļ. Teiksim, uh, uzņēmums, ģimene, vai tajā var cilvēkus uh, stimulēt tikai ar sankciju palīdzību? Un jebkurš cilvēku resursu pārvaldītājs uzņēmumā pateiks, ka ir vajadzīgs ne kaut kas nedaudz vairāk. Uh, Tā tad ir nepieciešami stimuli, kaut kādi kopīgi pasākumi. Un tādā veidā ir jānodrošina disciplīnas ievērošana. Tātad, bet ir nepieciešama motivācija un ne tikai bailes, ka nāks sots, ja netiks izpildīt kritēriju. Jautājums par eiro obligācijām. Uh, Financial Times, uh, tas tika pārunāts, tāpat arī Vācijas kanclere par to runāja padomē. Uh, Un es domāju, arī parlamentām ir pienācis laiks atvērt šīs debats, izskatīt visas iespējas un gribu norādīt arī saviem kolēģiem, arī tiem, kuri varbūt ir nedaudz negribīgi, un es viņus saprotu, ka tīri demokrātijas vārdā nepieciešams šīs de debatas atvērt. Decembra vidū, kad mēs iesniedzām šo ziņojumu, mēs nezinājām, kāda būs komisijas nostāja. Mēs tagad redzam, ka debats virzās ļoti ātri, priekš attīstās. Neko jaunu es nepateikšu, bet es domāju, kāpēc gan parlaments nedrīkstētu uzsākt šīs pārdomas, šīs uh, debatas. Tātad vēlreiz tas nepieciešams, lai stiprinātu disciplīnu, un esmu piedalīsies vairākās uzklausīšanās un krīzes uh, grupā, bija ļoti interesanta diskusija ar Klīnas kungu un tāpat arī Ekon uh, komitejā. Tātad ir bijuši daudz sarunas par to, vai vajadzētu šīs eiro obligācijas, lai varētu stiprināt uh, finanšu disciplīnu. Katrā ziņā esmu atvērta visiem priekšlikumiem, kas ļautu uzlabot šo tekstu, kurš šobrīd, manuprāt, ir tāds ļoti indikatīvs. Ir vēl viens jautājums, kas man šķiet ārkārtīgi svarīgs. Pirmām kārtām dot Eiropai un Eirozonai tādu globālu dimensiju. Un pēdējās nedēļās ir noticis tāds pozitīvs notikums, ir izdots pirmās uh, uh obligācijas Stabilitātes mehānisma uh, obligācijas. Eiropa šādā veidā ir saglabājusi atraktivitāti ieguldītāju acīs, un es domāju, ka tas mums ļaus uh, piesaistīt līdzekļus par uh, saprātīgām cenām pasaules tirgos un stiprinās arī eiro lomu, jo tādai šai lomai arī būtu jābūt. Uh, Tātad eiro arī ir jāspēlē globāla loma. Un vēl viena lieta. Ļaut Eiropas centrālajai bankai, kas ļoti sarežģītos apstākļos ir pieņēmusi lēmums, kas var, kurus var saukt varbūt par eh, drosmīgiem, par eh, apstrīdamiem un tā tālāk, bet katrā ziņā tas, kas pēdējā gadā tika veikts, bija ļoti noderīgs šajos smagajos krīzes apstākļos, un tomēr mums ar laiku ir nepieciešams instruments, lai ECB vienmēr kļūtu par šo a, eh, problēmu risinātāju. Man šķiet, ka tas viss ir uh, ārkārtīgi svarīgi finansiālajai pārvaldībai. Un mums ir nepieciešams saglabāt visu šo plašo izvērsto skatījumu, meklējot risinājumus jo mēs, kā jau kolēģi ir norādījuši, esam uh, atvērti un ļoti pozitīvi tālākai sadarbībai un būsim gatavi jūs uzklausīt, lai kopā ar uh, Ungārijas prezidentūru aizsargātu uh, aizstāvētu parlamentu pozīciju. Tātad laika termiņš, kas ir nosprausts jūnijas, ir ļoti ambiciozs. Mēs noteikti no tā gribam atteikties, bet noteikti vajadzētu ļoti cieši, efektīvi sadarbā, sadarboties starp grupām, lai turpmākajās nedēļos un mēnešos mēs varētu panākt kādus lēmumus. Uh, jo darba grupa jau nedaudz ir novirzīsies no savu laika grafika, un uh, kā tas tika norādīts, uh, padome, uh, diemžēl līdz šim nav ņēmusi īpaši vērā, ņēmusi mūsu darbu Bereskunds un Fejo darbu. Paldies! Uh, thank you. Um, the next one is Carl. Paldies! Kārls un pēc tam Viki. Tie nu referenti, kas vēlas izteikties, lūdzu dodiet man ziņu, jo man ir patiešām garš runātājs saraksts. Filipe, es jūs jau pierakstīju. Okay, right. Nu jā, mums tagad ne, nebūs pārāk daudz laika. Kārl, lūdzu, jūs pirmais. Paldies, priekšsēdētais kundze. Es izteikšos pēc iespējas lakoniskāk sākumā vēlējos pateikties kolēģiem par labu sadarbības garu. Uh, E, protams, liels paldies arī sekretariātam un Korīnai, kas organizē visus šīs kopīgās tikšanās. Runājot tā vispārīgi, es eh, domāju, mēs eh, varam nenogurstoši atkārtot, cik ļoti būtiski ir šī likumdošanas paketa, un, protams, varbūt ar šo dokumentu pašu mēs eh, vienā dienā krīzi neizskaudīsim, bet mums ir jāapzinās, cik tas ir būtiski. Mums arī ir jāatjauno eiro un Eiropai zaudētā uzticība, jo eiro ir mūsu kopīgā valūta, un tam ir jābūt spēcīgam. Tādēļ mums ir jābūt pietiekami ambicioziem un, protams, jārīkojas arī tādā laika posmā, kas eh, uzliek zinām sogu uz mūsu pleciem. Īstenībā man ziņojums ļoti uh, cieši saistīts ar Ferēras kundzes ziņojumu. Viņa uh, jūs jau ar to iepazīstināja. Šeit ir ieviesta ļoti interesanta sadaļa, proti makroekonomika. Un es patiešām ceru, ka mēs gūsim panākumus, un pēdējā gada laikā mēs esam apzinājušies, cik būtiski ir izveidot šo uh, makroekonomikas uzraudzību, kontroli. Mums bija arī grūta loma jāspēlē, mēģinot izveidot dažādus mehānismus, kontroles, struktūras un arī iespējamos sankciju uh, instrumentus, ja tādi būtu nepieciešami. Esmu pārliecināts, ka mēs uh, kopīgi ar citiem referentiem esam panākuši, lai šis likumdošanas dokuments būtu daudz labāks, racionālāks Un pateicoties kolēģiem, šī daļa, kas veltīta makroekonomikai, ir tāda, kas noteikti varētu izturēt nākotnes pārbaudījumu. Eiropas Savienības līmenī mums ir jādomā arī par vairākām alternatīvām, tātad eh, pa kuru ceļu iet, un mums patiešām vajadzēja darīt visu, kas ir mūsu spēkos, lai izveidotu funkcionēt spējīgu sistēmu. Kā jau minēju, mēs uh, ļoti cieši sadarbojamies arī ar Ferēras kundzi. Un centāmies izveidot tādu pieeju, lai dalība valstis, kur varētu rasties makroekonomiskas līdzsvara trūkums, lai valstis pašas varētu um, pietiekami labi tik galā ar šo problēmu, pirms tā pārmestos uh, kā tāds ugunsgrēks uz citām valstīm. Es vēlējos skaidru un gaišu pateikt, ka mēs nemēģinam, nemēģinam valstis kaut kā sodīt, uh, sistām pa pirkstiem, bet uh, nē, mums ir jāiedrošina valstis arī pielāgoties apstākļiem, veikt reformas, ja tās ir uzskatāmas par vajadzīgām. To es vienkārši vēlējos uzsvērt, jo jau ir radušies neskaitām pārpratumu tieši par šo daļu. Es esmu dzirdējis arī nu, mūsu ēkas gaiteņos šādas tādas sarunas. Mēs vēlamies izveidot sistēmu, kas nav tik automātiska, kā komisijas piedāvātā. Atminēsimies 2005. gadu, kad vajadzēja pārskatīt stabilitātes un izaugsmas paktu, ņemot vērā problēmas, ar ko saskārās vairākas dalība valsts. Un, eh, protams, eh, ja rodas problēmas, tad ir jāparūpēs par tādu sistēmu, kas varētu tikt iedarbināta pēc iespējas ātrāk, neieslīgstot garāš un plašās politiskajās diskusijās, kas būtu pietiekami automātiska. Autom tālāk par atbilstību runājot. Runājot par uh, soda naudām, mēs varētu izstrādāt tādas vairākas kategorijas, sagrupēt dažādas, uh, teiksim, uh, nogrēkojušās valstis, ja mēs konstatējam, ka ir um, um, valsts, piemēram, apzināti krāpušās, tad mēs nosakām, cik augsta būs šī soda nauda, piemēram, 0,5% no IKP. Bet uh, katrā ziņā uz soda naudām būs paredzēti arī konkrēti griezti, tām būs uh, ierobežojumi. Jo, ja soda nauda varētu būt pārāk augsta, eh, varētu izraisīt tādus neparedzētas sekas. Tālāk, eh, atgriežoties pie Fejo kunga izteikumiem, kur īsti paliks uh, ieņēmumi soda naudās, tātad uh, eh, tos varētu potenciāli sadalīt starp valstīm, kas cīnās ar lielākām grūtībām, bet tas nav atbilstoši. Varbūt tā, šos ieņemtos līdzekļus varētu ieguldīt kaut kādā finanšu stabilitātes mehānismā. Tas noteikti būtu veiksmīgāks risinājums, vismaz manuprāt. Domāju, ka eh, kopumā esam paveikuši labu darbiņu. Es eh, esmu ieintriģēts uzklausīt kolēģu viedokļus, eh, gaidīšu viņu grozījumus un domāju, ka varēsim vienoties. Konsensusa rašana ir viens no būtiskākajiem mērķiem. Mums ir jābūt pietiekami spēcīgiem tad, kad mēs vedīsim sarunas ar padomu par šiem tik nozīmīgiem, nozīmīgiem jautājumiem. Paldies, priekšsādātais kundze. Paldies tagad Vikija Forda lūdzu. Paldies, es centīšos arī eh, ātri izteikties, nevēlos atņemt uh, laiku, kas paredzēts ēnu referentiem. Es vēlējos teikt, ka, protams, mums jāprūpēs par saurskatāmību. Ja mums nav pietiekam daudz laika šo jautājumu risināšanai, tad, nu, kaut kur eh, šis laiks ir jāņem. Tālāk runājot par valstu budžetāriem ietvariem, šeit tiek runāts par konkrētām procedūrām un kādēļ uh, finanšu pakotnē vajadzētu iekļaut šādu priekšlikumu. Izveidojot šādu budžeta ietvaru, mēs varam ietekmēt budžeta uh, apjomu un uh, dalību valstis tādā veidā varētu būt tendēts vairāk pieturēties pie stabilitātes un izaugsmas paktu noteikumiem. Šis nav uh, ziņojums, kas pakļauts koplēmumu procedūrai, bet es ļoti cieši sadarbojos ar kolēģiem, lai būtu pārliecināta uh, par to, ka esmu iekļāvusi šeit visas nozīmīgās atziņas. Es biju arī ēnu referenti par eirozonu uh, kādreiz, un tādēļ ļoti uzmanīgi klausījos priekšlikumos, kas attiecas tieši uz šo jautājumu. Tālāk jārunā par pilnīgu, simtprocentīgu caurskatāmību Bet, protams, nevarētu par zemu novērtēt eh, šī jautājuma jūtīgam, jo dalību valstu budžeta procedūras tik vienmēr ir bijušas ekskluzīvi dalību valstu pārziņā. Un es domāju, ka mums ir eh, jāciena dalību valstu suverenitāte tieši balsojot par budžeta procedūru. Par to mēs arī balsojām pieņemot fejo ziņojumu. Un, uh, Protams, dalību valstīm ir jāievēro arī nacionālas kompetences. Tālāk caurskatāmība eh, attiecībā nevien uz eh, parādu līmeņiem, bet arī uz naudas plūsmām, uz izdevumiem un arī attiecībā uz prognozēm, finanšu prognozēm. Otrām kārtām ir jābūt uh, pilnīgi skaidriem grāmatvedības standartiem, Trešām kārtām jāgarantē uh, īpašuma tiesības dalību valstu līmenī un ir jāņem vērā katras dalību valsts uh, attiecīgās īpatnības. It sevišķi Eirozonā, lai valsts, kas atrodas Eirozonā, pēc iespējas rūpīgāk ievērot stabilitātes un izaugsmas pakta normas. Un jūs, protams, sapratīsiet, ka uh, um, atšķirīgām valstīm ir arī atšķirīgas saistības. Tālāk, ja runājam par neatkarīgiem fiskālajiem institūtiem, uh, To arī esmu minējusi uh, savā atzinumā, un, ja mēs runājam par to caurskatāmību, kas jāgarantē dalību valstīm, arī Eiropas semestra ietvaros, runājot par Eiropas Savienības budžetu, mums arī ir jāsaglabā šāds caurskatāmības līmenis, proti ir jābūt godīgiem pret dalību valstīm, ja mēs vēlamies no viņiem panākt to pašu, jo dalību valstu budžeti jau arī ir uh, sasaistīti ar ES budžetu. Tālāk Runājot par komisijas piedāvātajām prognozēm, caurskatāmība ir panākuma ķīla, sarunas nedrīkst notikt aizslēgtām durvīm. Ja mēs runājam par metodoloģiju, tad jābūt caurskatāmībai, arī eh, tādai pašai ir jābūt procedūrai, kas saistīta ar budžetu pieņemšanu. Uh, Dalību valstis pašas var sagatavot savus prognozes, pieturēties pie konkrēta ietvara, ņemot vērā gan komisijas, gan citu ES institūciju ieteikumus. Un, eh, protams, viedokļiem nevienmēr ir jābūt eh, identiskiem. Šeit mēs nerunājam par eh, kaut ko tā, par tādiem lēmumiem, kas būtu iecirsti akmenī komisijai arī ir jāsaprot, kas notiek dzīvē, tā nedrīkst pieņemt tikai kaut kādas tādas abstraktas prognozes, kas ir pilnībā atrauc no realitātes. Un dalība valstis, protams, var eh, plānot savu budžetu saskaņā ar komisijas prognozēm, vismaz eirozonā tā tam būtu jānotiek. Ja runājam par fiskāliem institūtiem, eh, Zviedrijā, Austrijā, Nīderlandē bija parāk prakses apmaiņa, nesen apvienotā uh, karaliste pieņēma lēmumu par neatkarīgu vienību atbildību šajā jomā. Saskaņā ar paraugu praksi komisija sniedza savus ieteikumus, un mēs uzskatām, ka šiem ieteikumiem ir jābūt saistošiem vismaz Eirozonā. Tāpat vajadzētu atzīmēt, ka daudzas dalību valstis pilnībā ir pārņēmušas vairumu ieteikumu, kas ir izteikti šajā jomā. Un dalību valsts neuz, eh, komisija neuzskata, ka šeit vajadzētu iesniegt kaut kādu jaunu likumdošanu. Es piekrītu šai praktiskai pieejai, bet man kolēģi no Eirozonas lūdza tomēr iekļaut šeit īpašu klauzulu, proti, ka uh, ir uh, jābūt specifikācijām direktīvā, kas attiektos tieši uz Eirozonas valstīm. Tālāk Mario Monti pie, piedāvājums par to, ka obligācijas, kas ir virzītas uz ilgtermiņa ieguldījumiem, eh, būtu pakļautas citiem noteikumiem un tālāk, ja mēs runājam par ieņēmumu atdalīšana no kapitāla investīcijām, tas uh, bieži vien var radīt risku uh, dalību valstīm un uh, ir jācīnās pret makroekonomiskā līdzsvaru trūkumu gan Eirozonas valstīs, gan arī tajās, kas nav Eirozonā, un, protams, ir obligāti arī jāseko valūtas kursu svārstībām. Vairāki kolēģi runāja par īpašu ārkārtas mehānismu izveidi ārkārtas apstākļos, un e, komisija teica, ka tas ir ļoti jūtīgs jautājums, tas varētu tik iekļauts e, uzraudzības paketē. Paldies! Paldies, Vikija! Labi! Tagad mums būs uh, diskusijas. Vismaz deviņi ēnu referenti ir pieteikušies. Es pat šeit nepieskaitu visus tos, kas vairākos ziņojumos darbojas kā ēnu referenti, un tad ir vēl astoņi citi cilvēki, un mums pat ir mazāk par stundu palicis. Mēs noteikti varētu ievērot mums atvērāt, atvēlēto laiku, ja jūs visi izteiksieties pietiekami kodīli, kodolīgi, un uh, nemēģināsiet atkal atkārtot visu no jauna, bet runāsiet par lietu. Pirmais ēnu referents ir Filips. Viņš ir darbojies kā ēnu referents pie vairākiem ziņojumiem, bet nu atcerieties, ka vēl 18 kolēģi vēl vēlas izteikties. Lūdzu, Filip. Jā, ļoti labi jūs sapratu. Es pateikšu jums, ka jā, mums eh, ir jādomā par ekonomisko pārvaldību, tas ir tikai viens no instrumentiem, un mērķis ir konverģence. mums ir uh, jāatbalsta, mēs kā zaļie atbalstam spēcīgāku ekonomisko pārvaldību, mēs šeit runājam par kopīgiem instrumentiem un mērķiem kā arī par kopīgiem mehānismiem. Ņemot vērā to, ka ir maz laika, es runāšu tikai par sešiem punktiem, kas mūsu grupai lūks eh, paši svarīgākie. Tālāk runājam par konverģenci par to, ka parādi ir jāsamazina vismaz par 1,20 uh, gadā. Uh, nu, tā ir tāda pieeja, kas it kā ir piemērota visiem. Es domāju, ka ļoti daudzos gadījumos tas būtu vienkārši pārāk stingri. Grieķijai tas nozīmē 10% IKP pārpalikumu. Nu, tas vienkārši ir neiespējami. Tas nenotiks, visu to zina. Otrakārt. Kas notiek šodien? Apmēram 20 dalību valstis būtu pakļautas pārli, pārlieku liela eh, deficīta procedūrai. Un Ja tiek uzliktas sankcijas, tas, protams, tikai palielina negatīvos efektus, un eh, ja jūs eh, vēlties par katru cenu panākt izaugsmi, tad šāda mākslīgi radīta izaugsme nāk drīzāk par ļaunu nekā par labu. Uh, Trī, treškārt, makroekonomiskā līdzsvara trūkums. Pievērsīšu jūsu uzmanību tam, ka analizējot Spānijas un īrijas piedzīvoto, viņiem tur īstenībā e, nebija nekādas saistības ar valdības e, aplāmu vai atžgānu uzvedību. Tas viss bija saistīts ar privāto sektoru. Un, ja jūs kaut ko saprotat no ekonomikas, valdības iespēja ietekmēt šos mākslīgi radītos burbuļus ir ļoti ierobežota. Nav jau tā, ka viņi ir pilnīgi bezspēcīgi kaut ko tur ietekmēt, bet eh, šīs spējas ir patiešām ļoti ierobežotas. Un eh, šie burbuļi, tur īstenībā lielākas kontrols spējas bija ECB, nevis dalību valstīm. Ceturtkārt sankcijas ir uh, procikliskas, šeit ir paredzēts tikai pātagas, nav burkānu. Un jā, mums jau var pārmest, ka mēs cilvēks var, gribam tikai pērt ar pātagām, un uh, varbūt eiro obligācijas daļēji varētu pildīt tādu burkānu lomu, bet, nu, mums ir jāsaprot, ko mēs īsti vēlamies panākt. Nu, nevar vienmēr izvēru, izveidot tāds risinājums, kas derētu pilnīgi visiem. Piektkārt. Ņemot vērā kopienas metodi, mēs to atbalstām, pakete sniedz vairāk pilnvaru Eiropas komisijai. Bet atcerēsimies to, ka Eiropas komisija ir politiska institūcija, tā nav neitrāla institūcija. Un e, igadējais izaugsmas pārskats mums pierāda, ka lai panāktu stabilu ekonomiku, mums ir jāsamazina valstu izdevumu un ir jāreformē eh, darba tirgi. Tā tad ir jāpanāk konverģence, ir eh, jāuzkurbelē investīcijas. Tā tad, jā, protams, mēs te varam runāt arī paši par uh, pašmāju sakārtošanu, par savas mājas priekšsakārtošanu un tad uh, jau par tādu darbošanos Eiropas līmenī. Uh, Tālāk, ECFIN eh, ģenerāla direkcija arī ir viena no institūcijām, kas šeit ir iesaistīta, un, eh, protams, ECFIN neiejauc darba tirgos, tu, par tiem ir atbildīgas eh, nodarbinātības ģenerāla direktorāts. Nevajadzētu radīt tātad tādu kompetenci konfliktu. Tas bija īstenībā viss, ko es vēlējos teikt, un atcerēsimies vēl sekojošo. Uh, Mums ir nepieciešami konkrēti noteikumi, konkrētas normas un mums ir grūti aizstāt, piemēram, Eiropas pārvaldību Eiropas līmenī ar kaut kādiem noteikumiem, jo ir instrumenti, ir normas, bet kādam ar tiem ir jārīkojas, kādam ir šie vadības groži jāuzņemas un mēs nevaram kaut ko aizvietot ar kaut ko, eh, cerot, ka eh, šis eh, jaunais risinājums vienmēr būs labāks. Varbūt, ka mums pat vajadzētu spērt soli tālāk par uh, trišē tā saukto budžeta federāciju. Nu, varbūt varam būt vēl ambiciozāki. Uh, liels paldies visiem referentiem un. Es vēlējos jums pateikt, ka ekona komitejā es esmu viens no retajiem vīriešiem no manas politiskās grupas. Protams, eh, jaņem vērā, ka mm, mūsu starpā arī valda tāda viedokļu šķelšanās, arī ņemot vērā politiskās nokrāsas, bet ceru, ka tomēr konstruktīvu pieeja gūs pārsvaru. Paldies, saka priekšsēdētāji. Tātad, lai nevienu neizlaistu, es nosaukšu runātājs tātad. Man.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 Labi. Uh, thank you, uh, Mrs. President. Uh, generally, I. Dirkam vārds paldies, priekšsēdētāji. Es uh, principā atbalstu ekonomiskās pārvaldības pakotni. Uh, jo ir nepieciešams labot stabilitātes paktu kļūdas un neizdošanās. Uh, Gulārdas kundze runāja par uh, budžetu uzraudzību, un principā ir viena lieta, kas visu sabojā, tās ir, manuprāt, eiro obligācijas. Šis eiro obligācija jautājums šajā ziņojumā, manuprāt, ir pilnīgi neiederīgs. Kas principā te sanāk? Te ir ziņojums par komisijas priekšlikumu, un tiek rakstīts ziņojums, un principā vēl viens ziņojums par kaut ko citu. Un tātad tiek ierasts šis jautājums par eiro obligācijām, kas ir cits nosaukums eiro parādiem. Es nezinu, kā var uz, uzraudzīt budžetu, radot vēl vairāk parādu. Tātad šī rindkopa, šī ideja arī par Eiropas monetāro fondu, tas ir viss uzrakstīts tādā spinelī garā. Es uh, regulāri apmeklēju spinelī komitejas uh, pasākumus, un es ļoti labi atpazīstu šo domāšanas veidu un valodu. Uh, Domāju, ka esam uz nepareizām sliedēm, ja mēs to visu gribam iekaut, iekļaut šajā pakotnē, jo tas tieši pakļaus šo dokumentu pakotni riskam, jo pret Vācijas gribu eiro obligācijas nebūs. Esam par to droši. Jā, Un es vienkārši gribētu dzirdēt, ko Klinskungs domā, jo viņš, viņa partija saskarsies ar ļoti smagām vēlēšanām pēc pāris mēnešiem. Uh, Un, ja jūs būsiet par labu eiro obligācijām, tad aizmirstiet par to visu. Un Vortmāns Kolas kundze tieši tāpat procedūra marta sākumā, un es neredzu, ka, uh, ka kāds te varētu to visu atbalstīt. Tā tad eiro obligācijas. Jūs uh, riskēsiet paši ar, ar šo dokumentu pakotni, tāpēc es gribētu lūgt uh, referenti pārstrādāt šo dokumenta daļu un izņemt šīs rindakopas par eiro obligācijām un Eiropas monetāro fondu ārā Jo nevajag apdraudēt visu šo dokumentu. Jo 2011. gada budžets, uh, uh, viss nāca klajā ar priekšlikumiem, bet pēc tam visiem jāmūk projām, jālaižās lapās kā Meksikāņu armijai. Tātad, kā es teicu, nedrīkst uh, šo ziņojumu apdraudēt, un eiro obligācijas un šis Eiropas monetārais fonds, manuprāt, ir divi absolūti nepieņemami jautājumi šai ziņojumā. Paldies! Udo! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Dārgie kolēģi, dārgās kolēģis, komisijai ir patiešām izcils iespējas, pateicoties šai likumdošanas paketē, komisijai bija labas iespējas, jo visās Eiropas institūcijās, it sevišķi Eiropas parlamentā, bija uh, tādas sajūtas, ka pēc trim milzīgajām krīzēm, finanšu, ekonomiskās un parādu krīzes, mēs būtu gatavi spērt pareizo soli, uzņemoties vairāk atbildības Eiropas līmenī, eh, veidojot šo Eiropas līmeņu pārvaldību, būtu gatavi pieņemt viedākus lēmumus, kas eh, varētu palīdzēt mums arī tā aktīvāk darboties ekonomiskās pārvaldības jomā. Diemžēl eh, šī iespēja ir vienkārši izmest pa logu, un šis dokuments īstenībā arī nav nekas tāds uh, ļoti novatorisks. Tur ir uh, uzrakstīts uh, viss tas, ko jūs varētu būt sarakstījuši jau pirms vairākiem gadiem. Diemžēl šajā paketē mēs iepazīstamies ar tādu garām palaistu iespēju. Mums šis dokuments ir jāuzlabos savādāk, nebūs nekāda progresa Eiropas ekonomiskajā pārvaldībā. Kas ir galvenie trūkumi šajā paketē? Nav pilnīgi neviena priekšlikuma Eh, par to, ka mēs tikai kopīgi varam uh, izkļūt no krīzes, uh, kur ir uh, izaugsmas elements. Arī tas šeit nav minēts. Pilnīgi visos komisijas priekšlikumos tas trūkst. Gulāras kundze. Tātad mums ir jārunā ne tikai par to, kā uzturēt konkrētā līmenī investīcijas. Ir ļoti daudz valstu, kur ir nepieciešams vairāk investīciju, lai vispār varētu uh, cerēt uz tādu labāku nākotni, un e, Korīna Vortmane Kola e, pieļauj tādu nopietnu pārpratumu, proti mums ir jāuzlabo investīcija līmenis, bet investīcijas un struktūra reformas taču nav viens un tas pats, un katram var būt sava izpratne par to struktūra reformas, nav nekas aplams, bet mums ir jāpadomā, kā investēt, uh, un šīs investīcijas virzīt normālā veidā, lai mums nevajadzētu tikai taupīt, taupīt, taupīt, un lai mēs beidzot varētu atbrīvoties no šī milzīgā parādu kalna. Un es jums varu prognozēt, ka jūs nevarēt, nevarēsiet reiķināties ar balsu vairākumu par šiem ziņojumiem mums vajadzētu arī diskutēt par to, kā rīkoties atbilstoši ekonomiskā cikla noteikumiem. Un ekonomiskais cikls ir jāizprot. Mēs nevaram to atrisināt tikai eh, saražojot jaunus dokumentus. Mums ir jāsaprot, eh, kādā laika posmā mēs atrodamies, bet šeit tāda analīze dokumentos vispār neparādās. Un es eh, domāju, ir jārīkojas viedi un ir arī viedi jārēģē. Un tas nav sinonīmi, eh, tas nav sinonīms tādai automātiskai reakcijai. Ir jārīkojas ļoti pārdomāti, un automātisms un inteliģence nav tādi jēdzieni, starp kuriem var eh, likt vienādības zīme. Automātiska rīcība, automātiska reakcija ir tāda motoriska reakcija, arī, eh, piemēram, kaut kāda ierīca rīkojas automātiski, bet inteliģence piemīt cilvēkiem, tā ir pārdomāta un labi izsvērta rīcība, un to es sagaidu arī šajos dokumentos tālāk. Ja jūs vēlaties izkļūt no parādiem, nevienmēr ir iespējams to izdarīt paceļot nodokļus. Mums ir jāapzinās, ka, kur pastāv automātiski stabilizatori Eiropas uh, tautsaimniecībā un e, tāda sociāla apcirpšana visos, visās jomās arī nav pareizais risinājums. Tāpat mums ir jācīnās pret uh, ekonomiskā līdzsvara trūkumu. Tie, kas joprojām var investēt, viņiem šīs investīcijas ir jāturpina, lai eirozona varētu izdzīvot. Epinka kungs ļoti labprāt. Uh, joko par to, kas notiek Vācijā, un, protams, Vācijas likteni mēs nevaram izvērtēt pēc tā, kura partija uzvar kurā federālajā pavalstī. Un mēs, protams, nevaram pieņemt uh, Vācijas līmenī, visas valsts līmenī kaut kāds nepopulārs vai tieši otrādi populārs lēmums tikai tāpēc, ka mēs baidīsimies no sakāvus vienā federālajā valstiņā. Uh, Tālāk par politisko gribu. Mēs vēlamies, mēs gribam kaut ko darīt, bet mēs vēl neesam nosēdušies pie viena saruna galda. Konstruktīvisma manā politiskajā grupā netrūkst, bet mēs uh, noteikti varam darīt vairāk. Paldies par uzmanību. Um, Josef. Josef. Intentar ser muy telegráfico y muy concreto. Es arī izteikšos pavisam īsi. Estamos hablando de economía. Pero... Pirmais jautājums. Mēs runājam šeit par ekonomiku. Basta ver lo que ha pasado en los mercados en cuanto a... Bet jārunā arī par politiku. Tā tad jāraugās, kas ir noticis tirgos, kas notika tad, kad uh, tika sadzirdēts, ka stabilitātes mehānisms būs elastīgāks un šie griezti tiks uh, paaugstināti. Atcerieties, kāda bija reakcija un atcerieties, kādas bija debats arī šeit. Mēs visi centāmies interpretēt uh, Vācijas līderu izteikums, tāpat kā romieši ir centušies tulkot uh, putnu zīmes, pa, lai, lai, patei, var, lai varētu pareģot nākotni. Kopš ekonomiskās pārvaldības pakotne ir iesniegusi, mums ir iesniegta, mums ir jāsaprot, kas ir noticis un kas notiks tālāk. Uh, ir nospraust šis Eiropas pusgads, tiek runāts par, eiro bonda, eh, par eiro obligācijām. Jādomā arī, ko Eiropas centrālā banka taisās darīt, jo tā pagaidām uzticas tirgiem un eh, tiek eh, finansēt valstu parādi. Bet ir brīdinājuma zīmes, ka Trišē kungam ir zināmas bāžas Tā tad tas viss ir jāpatur prātā. La respuesta politika de los gobiernos a la recomendación. Uh, politiskais atbildīgums un pārvaldība. šajos Eiropas pusgada priekšlikumos. Ir ierosinājums mazināt sodu sankcijas. Un tas būs ārkārtīgi svarīgi izvērtējot, vai nacionālā parāda kaut kāda daļa var sekt ar eiro obligācijām. Tātad stabilitātes mehānisms šobrīd ir pats galvenais. Kad tika paziņots, ka tas stāsies spēkā 2013. gadā, tas varētu radīt eh, tādas kā atlaides privātiem investoriem, kas principā ir diezgan eh, saistoša ideja. Trišēkungs eh, izteicās, kā tas tomēr pašos pamatos ir radījis problēmas īrijai. Politika de descuentos, de haircut en deuda privada. Fue la... Divtūkstoš ceturtajā gadā Argentīnā bija līdzīga pieredze, un vienu reizi pasākumi tika piemēroti, bet jāsaka, rezultāts nebija īpaši uh, labs. Es domāju, tāpēc vajadzētu arī aizmirst šo vārdu eiro obligācijas, jo tam ir ļoti tāda slikta pieskaņa. Mums tātad ir jādomā par uzraudzības mehānismiem, par budžeta uzraudzības uh, mehānismiem, jānosaka publiskā parāda līmenis, valsts parāda līmenis, ko var sekt. Bet, eh, teiksim, viss pārējais, kas ir pāri šiem griestiem, par to ir jāuzņems atbildībai katrai pašai eh, valstī. Tāpat jādomā arī par eh, nodokļu piesardzības principu jārīkojas kā labam pārvaldniekam. Un tas ir pamatprincips, kas ir jāpiemēro tām dalību valstīm, kas šeit klubā grib būt. Un tāpat jādomā, kā mēs, kā mēs definējam valsts parādu. Mēs gribam noteikt tādus saprātīgus uh, limitus dalību valstīm lai varētu nosekt šos, eh, šo eirobligāciju izsniegšanu, bet teksts, godīgi sakot, neskaidro, kāda būtu šī Eiropas monetārā fonda loma. Loma tā tad būtu emitēt obligācijas un attiecināt sodu naudas uz dalību valstīm, kuras nav izpildījušas kritērijas. Tātad mēs izējām ārpus šī pastāvīgā stabilitātes mehānisma, un mums būtu nepieciešama šajā gadījumā tāda kā Eiropas Savienības kase, un tai būtu tādas dimensijas, lai tā varētu nodrošināt likvīdu tirgu, kā tas ir, piemēram, ASV, ko tur nodrošina federālais fonds. Tā tad šķiet, ka mēs sūtam sabiedrībai signālu, ka mēs piemērojam budžeta disciplīnu, bet tāpat laikā gribam arī te pašā laikā mazinam izaugsmi. Bet te ir jāskatās šiem izaugsmas cipariem. La Unión Europea es la única entidad. Atvainojiet, sakrunātājs. Uh, Tātad, ja mēs gribētu veidot jaunus uh, fondus, tad mums būtu jāplāno kaut kas uh, līdzīgs kā, piemēram, Maršala fondam vai, piemēram, kaut ko, kas būtu starptautiskā valūtas fonda mērogos. Si la salida de la crisis se hace cada uno por su lado o se hace conjunta. Bet jāatcerās, kāds ir pamata politiskais mērķis, vai mēs katrs virzīsimies uz priekšu viens atsevišķi vai, visu, vai, vai tomēr visi kopā. Ir nepieciešams projekts, eh, kurā būtu tikai šī pātaga un uh, burkāns. Un ņemot vērā manu bērnību, burkāna metoda noteikti ir bijusi veiksmīgāka. Paldies! Dorfman kungam vārds. Jā, danke, Frau Vorsitzende. Ich möchte um, ganz. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Vēlējos paust savus pārdomus par uh, līdzsvaru trūkumu makroekonomikas jomā. Šis ir jauns instruments un, manuprāt, uh, mums noteikti vajadzētu arī gūt pagā, uh, ņemt vērā pagātnē gūto pieredzi. Un Es domāju, ka šo instrumentu kontroli īstenībā ir komisijas kompetencē. Tādēļ komisijas priekšlikums man šķiet veiksmīgs. Tur ir runāts arī par apgriezto kvalificēto vairākumu, un šajā kontekstā tas patiešām ir atbilstoši. Bet mums kā parlamentam nevajag aizmirst arī savu uzdevumu. Mēs esam līdzlikumdevēji. Un e, mūsu spēlējamā loma ir e, vismaz tikpat nopietna kā padomas loma. Domāju, šobrīd mēs to neizpildām vai arī nespēlējam sev atbilstoši, tādēļ ir vēl jāveic vairāk uzlabojumu. Komisijai ir jābūt arī pietiekami elastīgai, lai tā varētu izstrādāt makroekonomiskus kritērijus un parlaments tad varētu pieņemt tos lēmumus, kas būtu mūsu ziņā. Mums, protams, ir jāapzinās, ka jāizstrādā tāda e, sistēma, kas būtu piemērota jaunajām vajadzībām. Es varu piekrist e, iepriekšējiem runātājiem, ka kontrolējot makroekonomisko disbalansu, mums, protams, ir jādomā arī par izaugsmi un e, darba vietu radīšanu, jo tie ir jautājumi, kas, protams, netiks atrisināti automātiski tie neatrisināsies paši no sevis. Bet bieži vien izaugsme ir tikai tāda atruna valstīm, kas mēģina notušēt citas nepilnības. Iepazīstoties ar to situāciju, kāda valda Eiropā, ir daudz valstu, kuras nav Eh, nepierādījušas izcilus eh, izaugsmas rādītājus, ne arī radījušas milzums daudz darba vietu. Un pat tās valstis, kuras uh, varēja lepoties ar visai ievērojumiem izaugsmas rādītājiem, tomēr uh, nevarēja lielīties ar īpaši ilgtspējīgu izaugsmi. Es varu piekrist kolēģim, eh, ka šai sistēmai ir jābūt tādai labi pārdomātai, racionālai, nevajadzētu domāt tikai par sankcijām, un komisijas priekšlikums vairākās pakāpēs, pakāpēs patiešām piedomā, piedāvā daudz tādu labu uh, atziņu un uh, mehānismu. Beidzot, runājot par Eirozonas valstīm un tām valstīm, kas atrodas ārpus Eirozonas, ir jāparūpējas par ekonomisko konverģenci, un Eirozonas valstīs tā būs atšķirīga no pārējām valstīm. Eirozonas valstīm ir e, varbūt e, citas iespējas un otrādi. Komisijai to noteikti vajadzētu paturēt prātā un izvērtējot makroekonomiskos disbalansus eh, valsts, kas ir Eirozonā, novērtēt atšķirīgi nekā tās, kas tur neatrodas. Paldies! Nākošam runātājiem vārds. Paldies, priekšsēdētāji! Jā, noteikti darbs nebija viegls šiem sešiem referentiem. Es dažas sanāksmes arī apmeklēju, pats to redzēju. Un es domāju, ka ir nepieciešama zinām konsekvences starp šiem ziņojumiem, un tāpat laikā ir jāievēro ļoti cieši laika grafiks, tātad jautājums nav vienkāršs. Kāda situācija ir šobrīd? Šobrīd ir tā diezgan liela pārklāšanās, atkārtošanās, un ziņojumi ir eh, pārstātināti ar dažādiem atkārtojumiem. Gribētu ierosināt, ka Uh, rindkopas par uh, vienu un to pašu tematu visos sešos ziņojumos. Tur varbūt mums vajadzētu izvēlēties vis uh, tādu kodolīgāko un to arī izmantot un atkārtot to, ja mēs vēlamies visos sešos ziņojumos, bet varbūt tas tāds mazāk svarīgs komentārs. Man ir tāda sajūta, ka uzsvars šeit arī diskusijās ir tieši uz novēršanu, nevis uz krīzes risināšanu. Un tā arī būtībā ir problēma, jo mēs esam krīzē un mēs gribam atrast ceļu laukā no krīzes. Tas, protams, nav viegli, bet ir daudz vieglāk runāt par to, ja mums klātos labi, mēs tad darītu to un to, lai mēs novērstu krīzi, un tad mēs ieejam daudz un dažādās uh, sarežģītās jomās par sankcijām, jo tās ir smagākas, jo tās ir apturošākas, bet tāpat laikā īsti nesaprotam, ka tad, kad mēs nonākam krīzes situācijā, tad konstatēsim, ka šie soda pasākumi ir pārāk smagi, jo uh, arī šodien, kuras sankcijas attur valstis. Reāli tie tirgi. Un uh, šāda veida spiedienam, protams, atpakaļ skatoties vajadzētu palīdzēt, bet jāsaprot, ka jā, mēs uzliksim pārāk stingras sankcijas un tad centīsimies tās atšķaidīt ar sarežģītām politiskām un administīvām procedūrām, tad labāk neizstrādāt uh, šīs stingrās sankcijas jau pašā sākumā. Uh, Vēl viens komentārs no manas puses. Ne Eirozonas dalību valstu loma. Kaut kādā veidā mēs viņus esam atstājuši tādā neskaidrā uh, jomā. Ko mēs darīsim ar tām, kuras piemēro divu gadu uh, ERM2? Tātad, vai tās būtu iekļautas šajā mehānismā, varbūt bez sankcijām, vai kā tas būtu? Domāju, ka vajadzētu atsaukties uz ERM2 valstīm, jo visas dalība valsts, izņemot pāris, ir apņēmušās kaut kad nākotnē ieviest eiro, un viņas vajadzētu, tā teikt, ievest šai ģimenē un jāskatās, kādus noteikumus mēs viņām nospraužam. Trešais punkts. Lai izkļūtu no krīzes un lai samazinātu parādus, ir šī slavenā, šis slavenais vienādojums, kur ir primārs eh, līdzsvars, pārpalikums Otrām kārtām izaugsmas likmei ir jābūt augstākai kā reālai procentu likmei, un trešā kārtām parādu samazināšana eh, vai palīdzība un tā tālāk. Un te arī parādās lietas būtība. Šis primārais līdzsvars, to mēs cenšamies panākt ar, ar tādām taupības programmām, kuras savukārt līdz šim, un lielākais varams pētījumi ir parādījuši, ka šīs uh, taupības programmas ir mazinājušas un pasliktinājušas valstu izaugsmi. Tātad tāda ir pieredze, kas līdz šim ir konstatēta un uh, ko uh, ekonomikas speciālisti definējuši. Īrija, Grieķija, vēl citas valstis, jā, tās ir iegājušas, tā teikt, negatīvā uh, līmenī. Tieši tāpēc parādu atvieglošana un obligācijas un pastāvīgie mehānismi būtu nepieciešami, lai varētu int, eh, procentu likmes eh, saglabāt pēc iespējas zemākas tām valstīm, kuras aizņems līdzekļus, lai būtu mazāk konkurēts šajā ekonomiskā izaugsmē. Tālāk runāt par šo Eiropas monetāro fondu. Protams, jautājumu vajadzētu izskatīt, jo paralēli tam mums arī būs izmaiņas līgumā, eh, kur būs runa par pastāvīgu stabilitātes mehānismu. Un tas mazumiņš, ko līdz šim esmu e, izpētījis, izrādās ļoti ierobežojošs un varbūt pat neatieksies uz visām eirozonas valstīm, it īpaši mazākajām valstīm, teiksim, Igauniju, Kipru, e, Maltu. Jo ir jautājums par šī mehānisma aktivizēšanu. Tātad dalība valsts dod ieguldījumu šajā mehānismā, bet tāpat laikā, ja tās ne, kaut kādiem kritērijiem neatbildīs, viņas nevarēs saņemt no eirozonas mehānismu. Ir nepieciešams redzēt, vai šis monetārais fonds būtu neatkarīgs no komisijas, vai būtu kaut kāda komisijas daļa. Tālāk, vai arī šīs obligācijas tiktu izmantotas uh, valstīm sniedzot finansiālu palīdzību, tad viss šie jautājumi ir jāpārdomā un jāizskata. Uh, jo visi šie instrumenti tikt izmantoti kādas eh, krīzes risināšanā. Paldies, Edvard, un es neformāli esmu lūgusi eh, konsultācijas attiecībā uz to, kas tieši ir rakstīts līgumā un eh, ko jūs nu pat teicāt, kas ir kā apdraudējums Eirozonai kopumā, jo tas, man liekas, ir ļoti nopietnas jautājums, ar ko mums ir jāsaskars. Šuntas kungs nākošais. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, είμαι ο Σκιώδης Paldies, priekšsēdētāji. Es esmu ēnu referents manas grupas vārdā par trījiem no šiem sešiem ziņojumiem. Tātad attiecībā uz trījiem pēdējiem ziņojumiem, kas šodien tika prezentēti. Tātad tas, ko es teikšu, neatieksies uz uh, uz referentu veikumu, bet man ir tāds vispārējs skatījums, ko es gribētu uh, uh, jums paust. Un šajā sakarībā gribētu teikt, jā, mēs jau esam runājuši par uh, ekonomisko pārvaldību un viedoklis ir ārkārtīgi at, at, atšķirīgi. Mēs uh, domājam, ka komisijas secinājumi tiks pieņemti, tātad, ja mēs pieņemsim faktu, ka, ka mēs uh, varam uh, kaut kādā veidā kavēt nestabilitāti, ja mums būs uh, stingrāk stabilitātes pakts, fakts un pakts, un ja mēs aizstāsim nelīdzsvara, uh, līdzsvara situāciju, tad mēs neiesim pareizā virzienā. Un tādā gadījumā mēs būsim palaiduši garām iespēju veikt labu diagnozi par krīzes uh, apstākļiem, radītāju apstākļiem. Un attiecīgi izdarīsim nepareizus secinājumus. Mēs nedrīkstam laist garām šo iespēju, mums ir jāuzņem savu atbildību un tā tad es pavisam īsi iedziļināšos detaļās, lai šis jautājums būtu skaidrāks. Tā tad šī pakotne vēlas nospraust stingrāku ietveru politiskai un ekonomiskai pārvaldībai. Tātad šī pakotne tiks izmantota kā represīvu līdzeklis attiecībā uz valstīm tiks prasīts, lai valstis radikāli mainītu savu ekonomisko politiku. Un, protams, tie būs strādājošie pilsoņi, kas maksās par šo politiku un kāpēc. Lai samazinātu parādus un deficītu, tā teikt, lai nodrošinātu stingrāku stabilitātes paktu ar sankcijām, būs sekas, kas jau ir pieredzētas eh, stabilitātes pakti ietveros. Daži teiks, ka jā, ir eh, deficīts, bet ja būtu izaugsme, tad vairāk nebūtu bezdarba problēmas. Bet tās ir tikai ilūzijas. Mēs esam paši sev maldinājuši ar šīm ilūzijām un stabilitātes paktu un Lisabonas līgumu. Bet kas sekos šai ilūzijai? Nav iespējams visu to panākt un nodrošināt. Un uh, otra puse šim jautājumam. Uh, Vienā vai citā veidā komisija un referenti ievieš sankcijas, bet pat neapzinās, ka te ir runa par prociklisku raksturu. Tā vietā, lai stātos pretī nelīdzsvaram, šis nelīdzsvars vēl tiks palielināts. Tālāk par šo nelīdzsvaru mehānismu. Ir nepieciešamas uh, prognozes uh, par iespējamo nelīdzsvaru. Liela daļa šo indikātoru, kā piemēram tirzniecības bilance, to nekontrolē dalību valsts un pašas valdības, un kāds ir rezultāts. Tātad to nevar kontrolēt, tad mums jau ir zinām pieredze, kāda bija Grieķijā, Īrijā. Tad mēs sakam, ka ir radušās struktūrāls izmaiņas, nodarbinātības, sociālās droši, drošības un citās ziņās. Uh, Domāju, ka ar šīm piezīmēm jūs skaidri redzat, ka mēs ejam pareizā virzienā. Centieni ir veikti, idejas ir izteikts, mēs varētu par tām diskutēt un uh, varētu runāt par Eiropas monetāro fondu, labi, par to varētu diskutēt, bet kaut kādā citā ietvarā. Bet ar to nevar uh, aizstāt starptautisko valūtas fondu. Varbūt, ka varētu izveidot solidaritātes fondu, bet tas varētu ļoti dārgi izmaksāt, tāpat kā šis uh, finansiālās palīdzības mehānisms, kāds mums ir. Bet tātad, ko mēs no tā visa varam secināt? Tā ir uh, visplašākā politiska un ekonomiskā restruktūrācija, kāda mums notiek, un uh, un referenti pieļauj risku, ka viss mainīsies tā tad. Šī restruktūrācija būs tik ra eh, radikāla, salīdzinot ar to, ko mēs pazīstam un zinām, un principā Eiropas Savienība vairs nepastāvēs kā tāda, kāda tā ir bijusi, tā būs pilnīgi savādāk nākotnē, un es gribētu nobeigt ar tādu kā dilēmu. Mēs uh, esam jau palaiduši garām iespēju, jo mēs jau Beres kundzes ziņojumā neiekļāvām pareizos secinājumus par krīzi. Tagad mēs esam līdz atbildīgi, mēs esam līdz likumdevēji, un vai Eiropas Savienība tiks izglābta ar šīs pak pakotnes palīdzību, vai arī tas būs kaut kāds uh, laimes pirksts, vai Eiropas Savienība beigs uh, eksistēt, vai kā savādāk, nu es nezinu. Uh, Ar šiem ziņojumiem un ar referentu palīdzību mēs cenšamies dot savu ieguldījumu un darīt labāko, lai varētu uzlabot uh, un uzlabot Eiropas parlamenta pozīciju, tātad, lai tā būtu laba un atbilstoša. Jā, parlaments uzņemas atbildību par tik radikālām izmaiņām uz uh, slikto pusi, tad uh, tas tik tiešām ir uh, ārkārtīgi smagi. Paldies. Oui, mes chers collègues, je souhaite. Euh... Paldies, cienījamie kolēģi, es gribētu uh, lauzt šo konsensusu ko konservatīvie un uh, liberāļi uh, šeit pauž. Tātad cīnīties ar padomi un uh, paust parlamenta nostāju, bet, uh, cienījamie kolēģi, uh, šīs mūsu pozīcija principā ir tāda pati kā padomē. Jūs piekrītat padomēji? ka ir jāprasa stabilitātes pakta stingrināšana, un Bulman kungs jau to uzsvēra. Tā tad jā, jūs to stiprināsiet, jūs stiprināsiet prociklisko raksturu. Un tādā veidā jūs nogalināsiet šo izaugsmi, kas ir uh, atkarīgi no šodienas, un jūs uh, pastiprināsiet deficītu jo šobrīd netiek piekopta procikliska politika atbilstoši procikliskiem notikumiem. Otrām kārtām, jūs principā piekrītat padomēji, ka ir jārada otrs stabilitātes superpakts, jo Eiropas Savienības makroekonomiskās nestabilitātes gadījumā Tātad tie būs tieši strādājušie, kas cietīs. Jūs ierosinat kaut ko, kas pasliktinās situāciju tieši maisaimniecībām un tiks radīta tāda kā Spānijas makroekonomiskā situācija, kura ir izrādīsies ļoti negatīva. Eiropas valstīs izplatās tāda kā anti-Eiropas sajūta noskaņojums. Arī Francijā tas notiek, tas izpaudīsies nākošās vēlēšanās, tāpēc jābūt uzmanīgiem ar soda sankcijām un uh, jāpaturprātā, ka šeit mm, tiek runāts par uh, Eiropas ideāliem. Euh, Runāt par uh, Fordas kundzes ziņojumu. Tātad tur ir runa par struktūru, kuru uzdevums būtu izvērtēt uh, dalību valsts sniegumu. Te tiek ierosināts ziņojumā, ka tai vajadzētu būt neatkarīgai struktūrai, bet ko tas nozīmē neatkarīga struktūra? Neatkarība referenta izpratnē neatkarība no dalību valstīm, bet ja šī struktūra būs neatkarīga no dalību valstīm, tad vai tas nozīmē, ka būs uh, privātas reitinga aģentūras, piemēram, privātas struktūras, mēs redzam, ka tās ļoti kļūdījās savā darbā un tās pārāk augstu novērtēja, vai tā teikt, pārvērtēja riskus. Tāpēc gribētu teikt, ka jā, ir uh, revīzijas palāta ļoti neatkarīga struktūra, un uh, Beres skundze ierosināja to savulaik pārvērst par Eiropas uh, tādu kā publisko reitingu aģentūru. Un šis ir tas priekšlikums, ko mēs gribētu jums likt priekšā šodien. Es atvainojos, jā, varbūt politiski nekorekti esmu izteicies, bet es domāju, ka šobrīd ir runa par Eiropas likteni. Paldies! Un uh, Kariņkungs pēdējais ēna referents. Thank you very much, uh, Chair. Liels paldies, priekšsēdētāji. Es domāju, ka tikai godīgi sacīt, ka monetārā savienība bez politiskās savienības uh, krīzes laikā atrodas visai neizdevīgā situācijā. Varbūt par to mēs varam būt vienas prātas. Protams, ka ir uh, ļoti atšķirīgi viedokļi par to, cik ciešāk politiskā savienība mums būtu vajadzīga. Būtībā visi šie punkti, eh, par ko mēs šodien runājam, faktiski nenosaka, uz kurien tad Eiropa dodas. Es piekrītu kolēģim, kas sacīja, ka tās ir jaunas, dziļas pārmaiņas, bet es nedomāju, ka tās ir eh, tik briesmīgi dziļas, kā dažs runātājs apgalvo. Mēs eh, gribam, lai stabilitātes un izaugsmas pakts būtu tāds jēgpilnāks. Pēdējo gadu laikā es neesmu lasījis, ka kāds būtu apstrīdējis to, ka tam ar to nav nekāda sakara. Uh, uh, uh of... Un, jā, jūs zināt, ka, kas notiek Francijā un tā tālāk, bet fakts ir, ka Viena no lielākajām grūtībām mm, arī faktiski Eiropu iegrūdu šajā krīzē, kamēr citas pasaules daļas varbūt tā neskāra. Un tagad mums lūk ir šī uzticība Eirozonai, kas šķiet tieši sekas Tātad, ko varētu darīt, lai šis pakts eh, patiešām darbotos? Un būtībā, nu, ņemot vērā komisijas priekšlikumu, šķiet, ka Mēs te daudz runājām par eh, tātad pātagas un burkānu politiku un par to, cik tad daudz mums ir šo pātagu un burkānu. Nu, es domāju, ka mums to burkānu bijis gan daudz, mums faktiski ir bijuši tikai burkāni un nevienas pašas pātagas. Un es pārstāvu Latviju, vienu no mazākajām uh, un varbūt vislepnāko Eiropas Savienības dalību valstu, un es iedomājos situāciju, kad padomē tāda valsts kā Latvija vai Somija, es skatos te uz mazākām valstīm, faktiski ir kaut ko pārkāpusi. Un potenciāli var būt, kā arī Francija un Vācija, un tad būs diskusija un balsojums, kuru tad nusodīs. Man grūti noticēt, zinot realitātes Eiropā ka mazajai dalību valstī būs lielas iespējas sevi aizsargāt pret sodu, bet lielās valdību dalību valstis eh, raustot tās sviras, kuras ir to rīcībā, varbūt tiks cauri sveikā. Un tāpēc viss Eiropas Savienības labā. Eirozonas labā un um, manas un citu valstu, kuru valūta ir piesaistīta eiro, uh, Mums faktiski vajadzētu automātiskumu eh, visā šajā pātagu sistēmā. Tātad, ja nebūs šī automātiskuma, tad dažām dalībvalstīm būs eh, kārdinājums rīkoties bezatbildīgi. Un tas savukārt ietekmēs visus, ieskaitot manu valsti, kā tas notiek, piemēram, arī šodien. Tāpēc es domāju, ka mums jā, jā, nu vajag, vajag eh, vairāk burkāns, burkāni garšīgi un saldi un veselīgi un tā tālāk. Bet mums tā pātaga arī tomēr ir vajadzīga. Un pēdējo uh, trīs gadu vēsture uz to norāda. Un runājot eh, par Forda ziņojumu, kuram esmu ēnu referents, tur bija jautājums par ekonomiskajām prognozēm. Tad, kad mēs domājam par par šīs likumdošanas preventīvo raksturu. Es nepiekrītu kolēģiem, kas sacīja, ka kaut galā mēs te runājam par nākotni, mums ir vajadzīgs tas, lai atrisinātu. Es nepiekrītu tiem, kas saka, ka mm, tas viss ir domāts, lai atrisinātu krīzi jau šovakar. Uh, likumdošana ir sistēmiska, un tai vajadzētu novērst nākotnes krū, uh, krīzes, ja tā ir laba Un šeit ir jāietver šīs te attiecīgās pātagas, varbūt pat rungas, un, un eh, pretējā eh, gadījumā, nu, mēs nevaram gaidīt, ka viss eh, atrisināsies pats no sevis. Ja mēs gribam, lai tas darbojas ilgtermiņā, ir jāstās, uz ko balsoja, balstās prognozes. Un šeit pastāv zināms potenciāls konflikts, jo, piemēram, Komisija saka, jums ir jāsamazina parāds par tik procentiem. Dalībvalsts saka, nē, nē, mums ir citi cipari. Vai mēs to, par to diskutēsim, vai būs argumenti, kam ir taisnība, kam nav. Es domāju, ka produktīvāk pieeja būtu, ja komisija un katrā atsevišķa dalība valsts noteiktu, kā tiks izveidot šī ekonomiskā prognoze lai varētu izvairīties no nesaskaņām. Mēs nevēlamies nesaskaņas. Mēs esam interesēti vislabākajā iespējamajā analīzē katrai atsevišķai dalībvalstī un, protams, visai Eiropas Savienībā kopumā. Paldies! Paldies, Arturs, tālāk. Svenam vārds eh, Gīgoldam. E, Jā, paldies. Es domāju, ka visi, kas eh, šeit ir ielikuši savu darbu šajos centienos, jūs zināt, ka tas darbojas arī starp partijām. Un šobrīd eh, varbūt tas ir vēl grūtāk, jo politiskās atšķirības šeit ir vēl ievērojamākas. Uh, Un ja mēs esam godīgi, tad varbūt šeit pat vairāk ir likt uz spēles, jo e, pilsoņi ļoti rūpīgi vēro, ko tad parlaments un padomu tagad darīs. Un tāpēc es domāju, ka ir pilnīgi uh, būtiski censties, cik vien iespējams, uh, lai nonāktu pie kaut kā, kas ir darboties spējīgs ekonomiski un tāpat laikā, lai šis mehānisms būtu arī taisnīgs. Un abus šos jautājumus ļoti rūpīgi uzraudzīs pirsu, pilsoņi. Un kā norādīja daži runātāji, tad šī pakotne, kuru piedāvā komisija, tajā tikai da, daži no nepieciešamiem elementiem, kas varētu būt risinājums. Uh, Uh, izskatās, ka šī pakotne burtiski ignorē dažus aspektus, un es piekrītu Kariņa kungam, ka tas piedāvā nepieciešamas lietas. Ir nepieciešams palielināt uh, pamatīgumu un to nostiprināt. Bet ja mēs paskatāmies uz izdevumu daļu, mēs regulāri uh, ārdam un graujam dalībvalstu iespēju palielināt nodokļu ienākums, un ar to jau nepietiek. Nākamais jautājums. Ir jābūt ska pilnīgā skaidrībā par to, ka ja pastāv nelīdzsvarotība un ir noteikti deficīti, un tas viss gal galā nu, sadaras kopā, un tāpēc ir rūpīgi jālūkojas, kādas ir, kādi ir cēloņi un sekas, Un nepietiek uh, pateikt, ka tas, kam ir deficīts, tas ir vienmēr vainīgs, un vislielākais eh, uh, ķeneris ir tas, uh, kuram ir pārpalikums. Mēs par to nerunājam. Mēs nerunājam par to kaut kādā abstraktā situācijā, bet situācijā, kurā virkne valstu ir e, piedzīvojuši ļoti augstus parāda līmeņus, un pat bagātās valstis, un šeit bija runa par Vāciju, bet tas tikpat labi attiec uz citām. Arī tām būs jāspriež, vai beigu beigās ir lētāk atvērt debates par sadarbību nodokļu jomā, eh, vai mm, ir pietiekoši saprātīgi, par saprātīgu cēnu pieejams kapitāls, vai vienkārši norakstīt dažus no šiem sākotnējos pasākums un varbūt lielāku parāda daļu. Uh, Es domāju, parlamentam ir jāizmanto pašreizajā situācijā, lai pastāvētu uz kaut ko, kas spēj darboties, nevis jāprobežojas ar ļoti tehniskiem risinājumiem. Un tieši tādēļ e, tas, ko Silvija Kulāra ir izdarījusi, viņa censies paplašināt aptvērumu. Un e, sarunās par e, noritošo darbu mums šie baltie plankumi būtu jālikvidē. Uh, Un es esmu pārliecināts un piekrītu kolēģiem, kas teica, ka vienkāršs automātisms varbūt būs nepietiekams. Ir vajadzīga spēja virzīties uz kaut ko tādu, kā reāla ekonomiska savienība, kas spēj pieņemt lēmumus, kurā ir institūcijas, lai varētu pieņemt informētus lēmumus, uz labu informāciju balstītus lēmumus uz Eirozonā. Un, lūk, šajā uh, sistēmā, tas būtu parlamenta interesēs, ka ne padome, eh, tas jau nav jālem padomē, bet kopienas metodei, kas pārvalda Eirozonu, un es ceru, ka mēs varam turpināt eh, strādāt kopā šādā garā, un es esmu pilnīgi pārliecināts, ka realitāte šobrīd ir tāda, ka tāda ir pliki ekonomiski cipari novirzīs debatas tādā virzienā, kur es un citi kolēģi jau norādīja. Vienkārši stabilitātes un izaugsmas pakta reformēšana un pastāvēšana, un, un uh, pastāvēšana uz bezdeficīta sistēmu neizvi, neizvilks mūs no krīzes. Paldies! Jā, paldies. Man ir vēl četri runātāji. Katram došu divas minūtes. Hokmarkungs. Liels paldies. Es piekrītu tam, ko Kariņkungs teica, bet es gribētu tomēr uh, koncentrēties uz divām lietām. Kā tad īsti likt uzsvarus uz šo likumdošanu? Jā, uh, Viss, protams, ir saistīts, ir svarīgi ilgtermiņa izaugsmē, cik daudz mēs investējam infrastruktūrā un tālāk stabilitāte, un viss tas ir savstarpēji saistīts. Bet svarīgi ir tas, kā mēs eh, strādājam ar skolām, eh, bērnu kopšanu un tā tālāk. Nu, un tās ir viss tāds ikdienišas politiskas diskusijas un tad mēs nedrīkstam zaudēt iespēju reāli kontrolēt instrumentus, kas nodrošina fiskālo stabilitāti. Un diskusija, eh, ko, ko mēs šeit izvērsām, faktiski to atgādina. Un man liekas, viena no svarīgākajām lietām ir koncentrēties uz tiem kritērijiem, eh, ko mēs iekļausim rezultātu tablo kas raksturos finanšu stabilitāti. Un deficīti un e, pārpalikumi un e, tekošā konta attīstība un stāvoklis, lūk, tam visam ir e, nozīme, bet svarīgi, lai mēs koncentrētos tiešām uz svarīgo, jo pastāv uh, tendence šādu rezultātu tablo veidot vairākus, un tas, man liekas, ir nevajadzīgi. Jo tad tur vajadzēs daudz kritēriju, un vajadzēs izlemt, kādus kritērijus tad kuram vajag. Uh, Un, un, un tas novedīs pie nevajadzīgām politiskām diskusijām, kāda šie kritēriji ir un tā tālāk. Un mēs runājam ne tikai par deficītiem, jārunā arī par pārpalikumiem labā, labos laikos. Un mums vajadzētu stiprināt eh, šos te vidus eh, termiņa mērķus un sekot, kas tad īsti notiek. Jo gal galā tas ir uh, pašu dalībvalstu interesēs, un arī uh, tas ir saistīts ar to, ko komisija sacīja. Uh, ir jāapstiprina šī da dalībvalstu atbildība. Uh, ir svarīgi arī, kā tuvākajos gados mēs spēsim uh, sabalansēt valstu finansēm. Man ir vēl kaut kas cits jādara, bet par to es šobrīd nerunāšu. Paldies! Uh, Bokroškungs, uh, Lajošs. Jā, paldies priekšsēdētāji. Runājot par šo 27. grozījumu, runājot par šo 1.20. daļu, par ko mēs runājam. Jūs nevarat padarīt šādus nosacījumus darboties spējīgus. Piemēram, jūs vienkārši aprēķini izdarat attiecībā, teiksim, uz jūsu valsti. Uh, jūs redzēsiet, ka tas nav iespējams, jo viss galu galā balstās uz to, kādu jūs paredzat izaugsmi, kādu jūs paredzat uh, parādu un deficītu un tā tālāk. Ja ir valsts kā Grieķija, kurai eh, valsts parāds sastāv 135% no IKP, tas ir bezcerīgi. Ja ir valsts, kurai ir 70%, tad to vēl kaut kā var realizēt, bet tikai tad, ja tiek nodrošināta izaugsme. Ja izaugsmas nav, tad arī ir tāda pati problēma, kā daudzi jau minēja. Ja jūs gribat, an, ir jautājums par to, vai izvēlēties anticiklisku vai prociklisku uh, politiku. Tie, kas nav izmantojuši labos laikus, lai uh, akumulētu rezerves, viņiem ir jārealizē procikliska uh, politika. Tie, kuri ir uh, jau labajos laikos uh, bijuši tādi gaišredzīgi un viņi faktiski tie, eh, viņi tiek sodīti par to, ka viņiem neļauj realizēt anticiklisko politiku sliktos laikos. Lūk, tā tad svarīgi ir šis te jautājums par pirmatnējo grēku un kas tad īsti eh, ir ilgspējīgs no finanšu viedokļa. Paldies, Berešs kundze! Paldies! Uh, es uh, gribētu runāt kā referent, līdzreferent par trīs uh, jautājumiem par ziņojumiem Bortmanas skolas, Preres un Aglundas ziņojumā. Tātad runājot par šo leftover principu, tas šajā pakotnē neparādās, un es domāju, ka to vajadzētu izskaidrot šajās diskusijās, kas te ir, jo tad, kad par to sāk runāt, tad eh, tiek pieņemts, ka tam, kas notiek padomē, it kā vairs nav nekādas uh, nozīmes. Euh, Katrā ziņā ir jāizskat krīzes komitejā šie izvirzītie jautājumi, un es ceru, ka Jūs ar saviem referentiem varēsiet šos jautājumus atrisināt, jo arī jūs aplūkojat līguma pārskatīšanu. Runājot par dažiem galvenajiem punktiem, kurus likšu priekšā nodarbinātības komitejai, pirmkārtām ir pētījums, kas balstās uz statistiku un cipariem, bet man šķiet, ka tas, ko mēs esam pieredzējuši ar stabilitātes un paktu to būtu grūti atjaunot, un tā ir pati pamat problēma. Tas ir paredzēts valstīm ar dažādām nostājām, dažādām valstīm, lai tās varētu kopīgi pastāvēt harmonijā, bet mēs pārāk daudz liekam uzsvaru uz cipariem, tad, kad mēs runājam par izaugsmas atšķirībām Eiropas valstīs. Runājot par piesardzīgu fiskālo politiku, nodokļu politiku, es domāju, ka to vajadzētu aizstāt kā terminu ar uh, efektīvu fiskālo politiku. Vajadzētu par to padomāt, ņemot vērā to, kas notiek Eiropā, un ņemot vērā, ka mūsu priekšā ir liela izaicinājuma globālā līmenī. Mums par to jādomā vairāk. Un vēl viens komentārs. Kaut gan man vēl būtu daudz, kas sakāms, ir sakojošais, ka komisijas pakotne ir balstot uz 121. pantu, līguma pantu, un e, tas ir vērsts uz nodarbinātības jautājumiem, un e, bet 140, nevis kā 148. pantā Es domāju, ka lielāks svars būtu jāpies, jāpiešķir šiem jautājumiem, vajadzētu domāt tieši par juridisko pamatu, un tad uh, eh, 121. Eh, un 148. jāsasaista kopā tādā veidā, lai nodarbinātības jautājums netiktu uzskatīts par kaut kādu mainīgo lielumu, ko var izmantot tirgojoties starp šiem diviem jautājumiem. Paldies. Euh, euh, Paldies, priekšsādātāji. Es gribētu atgriezties pie uh, finanšu uzraudzības. Un tas ir jautājums, kur parlamentam bija ļoti būtiska loma, jo tas uh, varēja aizstāvēt tādu saskaņotu un vairāk eiropeisku viedokli. Un, ja Eiropas parlaments vēlas spēlēt kādu lomu arī šajā jautājumā, līdzīgu lomu, tad domāju, ka mums vajadzētu apzināties, ka uh, vairāk Eiropas nevar panākt ar vairāk uh, stingrības Euh, Katrā ziņā domāju, ka ir svarīgi teikt, ka nav iespējams panākt vairāk Eiropas integrācijas un tāpat laikā atteikties no labas budžeta pārvaldības principiem. Man tomēr jāsaka daži vārdi par uh, eiro obligācijām. Es domāju, ka par šo jautājumu ir jārunā, nestoties iepriekš teikto, kaut gan šīs debats ir tādas juceklīgas. Un no sākuma ir jānoskaidro, par ko principā runā. Tātad, vai izmanto tādu un tāda veida eiro obligācijas, eh, tad arī sekas būs dažādas. Es konkrēti reliģiju nepiekopju attiecībā uz to, bet es domāju, ka jautājums ir jādiskutē. Un man ir viens ļoti konkrēts jautājums. Lai definētu kritērijus eh, valsts eh, budžeta parādam 3% apmērā, līdz šim tika ņemts vērā centrālā valsts uh, pārvaldība, kāda ir nodrošināta sociālā aizsargātība. Es gribētu šajā sakarībā dot jums piemēru. Luksemburgai ir 2,7 miljārda budžets un uh, 1,2% ir valsts administrācijas uh, deficīts. Uh, bet centrālās eh, administrācijas deficīts ir 3,4% no IKP. Un kāpēc mūsu deficīts nepārsniedz 1,2%? Tas ir tāpēc, ka mums ir eh, eh, ļoti veselīgs izdevumu režīms. Jā, tā ir, ka es jums saku. tieši tāpēc, ka mums ir vairāk kā desmit uh, miljārdu uh, rezerve valsts pensiju fondos un vēl 800 miljoni. Pēdējos gados tātad mēs nonākam pie šī kopīgā uh, deficīta 1,5% plus, kā es teicu, šis 1,2 un 3,4. Tas, manuprāt, ilustrē uh, Nezinu, Junker kungs varbūt nebūtu apmierināts. Jo tādā gadījumā viņam pašam būtu sev uzreiz jāraksta zilā vēstule, bet uh, tas ir jāņem vērā, jo mums ir 36% sociālo maksājumu, 20% algas un 13% investīcijas. Mums uh, pastāv milzīga problēma īstermiņa problēma, bet eh, vidējā un ilgtermiņā. Un atpakaļ skatoties, eh, domāju, Bezeres kundze atvainojiet mani, jums eh, katrā ziņā nodarbinātības komitejā būs laiks, kur jums ir trīs ziņojumi un kur jūs varat pateikt visu, ko jūs vēlties, un šeit ļaujiet runāt attiecīgās komitejas locekļiem. Un, kā es teicu, tas ir jāņem vērā tad, kad par to tiks lemts. Je vais être très bref, Monsieur le Président. J'aurais rien dit si Astrid n'avait pas parlé de la supervision. Astrid runāja par uzraudzību, un es gribētu tikai norādīt, ka mani tas ļoti satrauc. Mani satrauc tas, ka šodien tiek runāts par šīm uzraudzības aģentūrām. Ir jāuzmanās mūsu ziņojumos, jo mums būs iespēja vēl atgriezties pie tā. Un mēs nedrīkstam uh, ar saviem centieniem sagraut to, ko parlaments cenšas panākt. Paldies! Bēļģijas prezidentūras laikā jau tik runāts par šo tēmu. Mēs beidzam debates. Grozījums var iesniegt līdz 10. februārim, 2012. dienā. Grozījums mēs izstīsim 21. 22. martā un balsojums notiks 19. 20. aprīlī un pēc tam Eh, jautājums tiks izskatīts jūnija plenārsēdē. Tātad šāds plānojums ir indikatīvs, jo tas, protams, būs atkarīgs no sarunām starp dažādajām grupām. Vēlu visiem patīkamu vakaru, un mēs tiksimies rīt atkal pulksten deviņos no rīta. Uh,